Possiamo dare inizio a questa importante. Mēs varam sākt šo svarīgo ārkārtas komitejas sēdi. Per favore prendete tutti posto, diamo Ieņemiet vietas. Mēs sāksim sēdienu. first, no? Okay. Bene, cari colleghi. Dargie kolēģi, pirmkārt sveicu visus. Visus um, parlamentu kolēģus, mūsu viesus, īrijas prezidentūru, komisiju, sarunu grupu. Un ar lielu prieku ziņoju, ka šorīt sarunu grupa Pēdējā no 40 trilogiem gandrīz vai pie kuriem mēs strādājam šo mēnešu laikā starp parlamentu komisiju padomi šo trilogu gaitā mēs nonācām pie politiskas vienošanās par četriem apskatāmajiem dosijiem. Atgādinu, kā ir runa par politisku vienošanos. Atgādinu, ka šodien Mēs nebalsosim, protams, būs tradicionālais balsojums, pē, kas paredz visu likumdošanas teiks analīzi, lai būtu vienošanās par finanšu perspektīvu. Mēs analizēsim šīs vienošanās rezultātu un Pēc referendu prezentācijas konkrēti Luīšs Kapolos Santos par tiešiem maksājumiem lauku attīstību, Mišels Dantēns, kurš izteiksies par vienotiem maksājumiem, un Giovanni Lavija par eh, KLP uzraudzību. Pēc viņu stāšanās es došu vārdu īrijas prezidentūram. I un Dācijānam Čološam, kurš teiks galvārdu. Pēc tam, kad tiks e, prezentēta šī politiskā vienošanās, es lūkšu izvērtējumu visai politiskajām grupām prioritāti piešķirot e, politisko grupu koordinatoriem. Pēc koordinatoru uzklausīšanas došu iespēju izteikties visiem parlamenta deputātiem, kuri vēlēsies paust savu viedokli, priekšroku dodot tiem, kuru nostāja būs atšķirīga no koordinatora prezentētās. Šeit ir runa par politisku izvērtēju. Protams, tas nekādā veidā netiksmēs gala balsojumu, kas, kā es atkārtoju, būs iespējams tikai pēc tam, kad mēs būsim iepazinušies ar likumdošanas tekstu un panākuši vienošanos par finanšu perspektīvām. Lūk. Tagad um, dodot vārdu ik vienam no runātājiem mums ir ļoti rūpīgi jāsaka uzstāšanās garumam. Mums ir jābeidz darbs 17.30, tāpēc, ka šajā pašā zālē 17.30 ar referentiem un komisāru Čolosu mēs organizēsim preses konferenci, lai paziņotu šī politiskā izvērtējuma rezultātus. Un tagad ar lielu prieku dodu vārdu Luīšam Kapulas Santuš, kurš prezentēs savus dosijē. Bet pirms dodu viņam vārdu, vēlos atgādināt, ka par atsevišķiem punktiem sarunas netika veiktas konkrēti par jautājumiem, kas atrodas finanšu perspektīvu lauciņā, un par šiem jautājumiem mēs savu viedokli paust nevaram, jo nesam sarunas veduši. Šie punkti būs uz sarunu galda jautājumā par finanšu perspektīvām, un es ceru, ka te mēs varēsim rast risinājumu. Mums Mēs lauksaimniecības komiteja nesam lēmusi par šiem jautājumiem, kas par ko lems valsts valdību vadītāji. Un tāpēc es gribu vēlreiz pateikties visiem klātesošajiem un, protams, gribu pateikties visiem, kuri strādāja, lai varētu panākt šo svarīgo rezultātu, kurš sākās pirms diviem gadiem balstoties uz komisiju priekšlikumu, kam sekoja daudzas um, bažas, šaubas. Uh, tika iesniegti kopā 8000 grozījumi, bet pateicoties visiem 22 parlamenta sarunu grupas locekļiem, ar prezidentūru, kas ir strādājusi ar komisiju, kas mums sniedz atbalstu, domāju, ka ir pilnīgi no nepieciešams pateikt sekretariātam, Gehardam Kaltam, kurš gan no 1. septembra kopā ar mums vairs nestrādās. Un domāju, ka viņam tas nozīmē svarīgu dzīves posmu. Pati, eh, paldies visiem pāriem, kas strādāja, tematiskiem departamentiem, asistantiem, eh, padomniekiem, konsultantiem. Un tagad dodu vārdu Luišam Kapulaš Santu. Paulu. Jā, paldies, Paulo. Es vēlētos sākt ar to, ka sveiktu šeit ministru kungu, kurš pārstāv prezidentūru, tāpat arī komisāru kungu Čološu. Dargie kolēģi, mēs esam noslēguši šobrīd svarīgu mūsu darba posmu. Protams, ne viss darbs vēl ir paveikts, tas mums ir jāapzinās. Šī daļa bija ļoti gara un sarežģīta. Ļoti daudz cilvēki līdzdarbojās. Vēlos sākt ar pateicības vārdiem ēnu referentiem no visām politiskajām grupām, kas strādāja kopā ar mani. Viņi strādāja ļoti daudz un bija ļoti lojāli. Paldies jums visiem, bez jūsu vērtīgās palīdzības nebūtu bijis iespējams sasniegt šos rezultātus. Tāpat vēlos arī pateikties mūsu tehniskajiem darbiniekiem, sekretariātam, lauksainicības komitejā, Žerārdi, liels paldies. Tāpat arī politisko grupu sekretariātiem paldies pateikt. Ģenerāla direktorātam, arī Kamilu, kas strādā praktiskā ģenerāla direktora. Nu, es vēlos šobrīd eh, pievērst uzmanību sekojošam kādā brīdī būtu jānonāk pie tā, kā arī Eiropas parlamentam ir tādas pašas tehniskās atbalsta iespējas, kā tas ir padomēji un komisijai. Mūsu resursi ir ierobežot, bet no mums tiek sagaidīts tāds pats darba apjoms. Tā kā mūsu dar darbinieka, darbinieku ieguldījums ļoti svarīgs. Tagad pie sarunām pašām. Es domāju, jūs jau zinat, kādi rezultāti attiecībā uz parlamentu mūsu sasniegtie rezultāti ļauj mums ar apmierinātību, teiksim tā, teikt, ka mums ir izdevies eh, panākt vēlamo to pilnvaru ietvaros, ko saņēmām no Strasbūras balsojumu. Un visi piekāpās, tā skaitā arī komisija, un tieši vēlos uzsvērt šo kompromisa garu, kas bija visos jautājumos, arī tiešmaksājumos, gan par to, kas ir aktīvs lauksaimnieks, kas ir jauns lauksaimnieks, šis zaļināšanas sarežģītais jautājums. Visos mums izdevās panākt līdzsvaru, kas nozīmē ka lauksaimnieki varēs nodarboties arī turpmāk ar lauksaimniecību, ievērojot arī vides vajadzības un prasības. Mēs uzskatījām, ka šīs paketes vides daļa līdz šim nebija saņēmusi pietiekamu uzmanību. Nu, jūs redzēsiet no rezultātiem, ka tā tas vairāk nav. Otrakārt, tādi jautājumi, kas ir svarīgi parlamentam. Duālo maksājumu nebūs, Mums izdevās panākt lielāku caurskatāmību KLP un izdevās arī stiprināt tieši KLP zaļo aspektu. Gandrīz trešdaļa no šī budžeta būs veltīta vides vai ekoloģiskiem pasākumiem. Tā kā, kā referents kolēģi, man tas tā iespēja paust prieku par paveikto Un vēlreiz, tas bija iespējams tikai un vienīgi ar ēnu referentu un pārējo deputātu atbalstu. Un visbeidzot, ir viena lieta, kas ir arī negatīva. Mēs nevaram noslēgt sarunas vēl šobrīd, un to mēs nevaram izdarīt tāpēc. Tāpēc, kā prezidentūra uzskatīja, ka viņiem nav pilnvarojumi pārunāt finanšu jautājumus, mēs parlamentā uzskatām, ka mums ir pilnvarojums apspriest visu KLP. Mēs esam lēmumu pieņēmēji visos KLP aspektos. Bet tā kā mēs nevaram lēmt par fundamentāli svarīgiem jautājumiem, tad kādā brīdī tajā atkal nonāks komitejā. Es saprotu, ka Saimas ir sarežģītā situācijā, viņš ir lauksaimniecības ministrs, viņš nav ne valdības vadītājs savā valstī, ne arī priekšsarētājs Eiropas Savienībā. Nu, protams, ka atsevišķas, atsevišķa daļas ir līdz šim bijuši izslēgts. Paldies, Lūīša. Un tagad vārds Mišelam Dantēnam. Merci. Paldies, Paulo. Pēc ļoti ilgā darba un sadarbības ar padomu un komisiju, mēs varējām nonākt pie vienošanās par sadaļu kopējā tirgus organizācijā. Un es gribu personiski pateikties prezidentūrai, līdzstrādniekiem, tāpat arī komisāram, viņa kabinetam, ģenerāldirekcijai par paveikto darbu un konstruktīvo klimatu, kurā mēs esam strādājuši. Es gribētu Luīš pateikties, Luīš gribēja pateikties ģenerāldirektoru, es gribu pateikties savam ģenerāldirektoram, jo šajā dosjē parlamentā mēs strādājam ar nedaudz līdzekļiem, un mums vajadzēja uz līdzstrādnieku pleciem uzkraut lielu darba nasto. Mūsu mērķis eh, šajā tirgus kopējās organizācijas dosjē kad eh, tika lemts eh, veltīta mazāk līdzekļus. Tas bija, lai piešķirtu vairāk pilnvaražotāju organizācijām un struktūrām. Un domāju, ka pēc paveikta darba mērķi, kas ir nosprausti parlamenta mandātā, ir ievēroti. Mēs nepārkāpām um, nospraustās līnijas, kā daži varbūt ir uh, atspoguļojuši. Es šeit domāju par ties, uh, konkurences tiesībām, bet uh, domāju par pilnvarām, kas un iespējām, kas pavērsies ražotājiem, lai labāk un pilnīgāk varētu nodrošināt ražotāju ienākumus tādā pārtiks ķēdē, kurā Ir labi zināms, ka ar laiku tā ir pakļauta līdzsvar trūkumam no pretējā ķēdes gāla. Tā ir ilga cīņa, kurā mēs bijām relatīvi vienoti, un domāju, ka tas ir visbūtiskākais. Vairāki pasākumi bija tehniskāki, un atsevišķās nozarēs ir bija nepieciešams veidot jaunu ietvaru, kurā varbūt nebija paredzamas atsevišķas izmaksas. Šeit es domāju cukura, vīna nozari, cukura ziņā bija ļoti grūti nonākt pie kompromisa un visbeidzot mēs e, pārcēlām kodu sistēmu līdz 2017. gadam, pamataktā iekļaujot e, līguma nosacījumus. Par vīna nozari runājot, mēs varējām pakāpeniski mainīt režīmu un nodrošināt līdzsvaru starp piedāvājumu un pieprasījumu līdz 30. gadam. Šobrīd mēs esam nolēmuši pa, ka tiešo labumu varēs gūt operatori, jo mēs lauksaimniekiem, citiem spēlētājiem, viņu rīcībā mēs esam paredzējuši tādus elementus, kuri dos iespēju labāk paredzēt tirgu, veidot saskaņotas eh, darbības, lai varētu anticipēt krīzes situācijas un ne jau tikai mēs politiķi varēsim nokārtot un sakārtot šos mehānismus. Galvenokārt pie tā ir jāstrādā iesaistītajiem spēlētājiem, lai gan mēs esam uh, gatavi viņus atbalstīt šajā ceļā. Paldies, Mišēl. Tagad vārds Giovanni Lavija. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es no savas puses gribētu izteikt pateicību visiem ēnu referentiem kuri sadarbojās, lai mēs panāktu šo vienošanos, un viņi vienmēr bija gatavi sniegt savu atbalstu un eh, pat eh, ziedoja vairākas sev prioritāras eh, lietas, lai mēs panāktu kompromisu. Sarunu gaitā mēs centāmies ar sekretariātu un politisko grupu atbalstu, kā arī asistentu atbalstu, kas mums daudz palīdzēja, un es noteikti gribu izteikt arī savu pateicību viņiem. Mēs visi centāmies maksimāli uh, ievērot uh, plenāru sesijas piešķirto mandātu attiecībā uz horizontālo regulu. Uh, un mēs centāmies cik vien iespējams neatkāpties no šī mandāta satura. Protams, mums uh, bija ļoti liela viedokļu atšķirība komisija un padomu. Uh, Pagājušā naktī pulkstens divos par horizontālo regulu mēs atradāmies ļoti tālu no vienošanās panākšanas, bet izrādot labo gribu no visām pusēm, arī no komisijas puses, mums izdevās panākt vienošanos. Mūsu viedokļi sadūrās jautājumos par maksājumu aģentūru, jo tas ir instruments, kas realizē kopējo lauksniecības politiku dažādās dalībvalstīs. Mēs centāmies panākt vienkāršošanu šajā jaunajā KLP sistēmā. Par maksājumu aģentūrām pašās beigās mēs vienojāmies, ka būs eh, jādara maksimāli daudz, lai saglabātu esošo situāciju, kas ir konsolidēta. Uh, Un ja tā tiks izjaukta pārskatot šīs struktūras, tad tas varētu uh, novest pie KLP reformas īstenošanas aizkavēšanās. Līdz ar to mēs um, piemērojām disciplinārs pasākums attiecībā uz vairākām aģentūrām, pasakot, ka vienam uh, nacionālām certificēšanas uh, iestādījumam ir jāspēj organizēt visus procesus dalību valstīs. Un mēs vēlējāmies, lai tiktu noteikti arī zināmi obligātie pasākumi un lai būtu arī tā saucamie fakultatīvie pasākumi. Jebkurā gadījumā mēs gribētu redzēt, ka publiskās un privātās sistēmas eh, darbojas paralēli un lai dalībvalsts varētu pašas izvēlēties, kā vislabāk šo sistēmu organizēt. Mēs arī raudzījāmies uz komisijas, parlamenta un padomas pilnvarām jaunās KLP īstenošanā. Un daudzos gadījumos mums izdevās panākt, ka caur deliģētajiem aktiem mēs varam nodrošināt arī Eiropas parlamenta aktīvu līdzdalību turpmāko likumdošanas aktu izstrādāšanā, lai mēs varētu ietekmēt šīs politikas īstenošanu. Un es gribētu pateikties padomēji, jo daudzos gadījumos tā nodrošināja to, ka Eiropas parlamentām būs iespēja tieši piedalīties politikas realizēšanā, it īpaši finanšu disciplīnas pasākumu piemērošanā. Nākamajā programmēšanas periodā finanšu disciplīna būs ļoti svarīgs instruments politikas īstenošanā, jo mums būs mazāk resursu un līdz ar to. Uh, pasākumi resursu samazināšanai ļaus mums realizēt finanšu disciplīnu. 25. pānta otrajā punktā komisija un padomu vienojās, ka uh, Eiropas parlamentam ir jāspēlē praktiska un aktīva loma šīs finanšu disciplīnas īstenošanā. Tāpat mūsu viedokļi sadūrās ar uh, Uh, komisiju un padomi tādos jautājumos kā ikmēnešu maksājumu um, apturēšana un samazināšana. Un kopā ar komisiju mēs gribējām raidīt nepārprotam signālu no Eiropas parlamenta puses, jo mēs gribētu redzēt labāku tirgus uh, un pasākumu organizāciju. Pretējā gadījumā mums nāksies um, ierosināt maksājumu apturēšanu. Uh, Izmantojot datorizētas sistēmas, mēs eh, centīsimies vienkāršot eh, pieteikumu iesniešanas kārtību, un, kā es teicu, mums izdevās panākt daudz attiecībā uz agrīnās brīdināšanas sistēmu, kas ļaus mums maksimāli agrīni identificēt eh, kļūdas, ko pieļāvuši lauksaimnieki, uh, tiešām kļūdas, eh, kas radušās pārpratumu pēc, un tas ļaus mums neuzsākt uzreiz ehm, kādu tiesvedību eh, vai ehm, citus drastiskākus pasākumus. Jāsaka, ka es saņēmu eh, zaļo kartiņu šodien šeit, jo es esmu tikai aizvietotājs un uh, Jāsaka, ka es, es ir pateikties komisijai par to, ka tā deva mums iespēju uh, šajā šīs politikas realizēšanas uzsākšanas fāzē nodrošināt to, ka zaļināšanas pasākumi nenoved pie papildus sankcijām maksājuma formā, ja lauksaimnieki nerealizē zaļināšanas pasākums. Tas nozīmē, ka pirmajos divos kā jaunās KLP darbības uh, gados E, ja lauksaimnieki nerealizēs zaļināšanas pasākumus, viņiem nekādas sankcijas par to nav paredzētas. Un šie zaļināšanas pasākumi tiks ieviest pakāpeniski sākot no 20% trešajā gadā līdz 25% ceturtajā gadā un tā tālāk. Tāpat e, mēs e, paredzējām lielāku caurskatāmību, piemēram, direktīvā par slāpekļu mēslojumu izmantošanu un tām līdzīgi. Katrā ziņā visi šie pasākumi padarīs KLP īstenošanu vieglāku. Paldies! Paldies! Un paldies visiem trījiem referentiem. Un tagad es došu vārdu īrijas uh, prezidentūrai uh, Simon uh, vārds jums, un es vēlreiz gribētu pateikties mm, Saimonam par to darbu, kas ticis ieguldīts kontrolējot 27 ministrus no vienas puses un 27 parlamentā sarunvedējs no otras puses. Paldies! Uh, you, Paolo. Jā, paldies, Paulo! Paldies visiem šajā komitejā. Man tiešām prieks būt šeit, īrijas prezidentūras uh, pēdējās dienās un spēt panākt politisku vienošanos par KLP reformu un nodrošināt zināmu noteiktību lauksaimniekiem visā Eiropā un nozarei visā Eiropā. Mēs padomē un arī jūs visi parlamentā, tāpat arī komisijā esam šai procesā jau vairākus gadus. Ir bijuši starpiestāžu tādas spriedzes gadījumi. Šis ir jauns process, Līdz šim par KLP nav lemts koplēmuma procedūrā, nekad nav bijušas iesaistīta 27, tagad jau gan tulīt arī 28 valstis. Tas ir kā jaunums visiem, bet mums visiem ir arī pienākums garantēt rezultātus. Un, manuprāt, šis ir vissvarīgākais re, eh, svarīgākais sektors uh, Eiropas Savienībā. Laikā, kad daudzām no mūsu valstīm nepieciešama darba vietu izveide, nepieciešama veicinošie pasākumi, ir jāzina, kur mēs ejam. Tad pēdējo trīs dienu laikā panāktais ir īpaši balstījās uz nepieciešamību parādīt, ka mūsu iestādes spēj sadarboties kā partneri, lai parādīt arī noteiktību un apņemšanos eh, cilvēkiem, kurus mēs pārstāvam, atrast veidus, kā panākt rezultātus sarežģītos apstākļos, vēlos vakaros, saspringtās diskusijās, bet panākt to, ka Lisabonas līgums un arī iestādes, kas balsās Lisabonas līgumu, darbojās, parādīt to cilvēkiem, kas mūs ir ievēlējuši. Un mēs esam spējuši trialogu procedūrā 42 trialogos panākt vienošanos, un tas ir tikai dažu mēnešu laikā. Parlamentam bija ļoti stingra no, nostāja un pilnvarojums mandāts. Viņi par to arī cīnījās. Arī es cīnījos par manu mandātu no padomas. Komisijai bija sākotnējs priešlikums, un tā centās palikt tik lielā mērā pie šīs nostājas, cik tas bija pamatoti. Pirmā lieta, ko es vēlos sacīt, ka politiskais veiksmes stāsts šajā gadījumā ir tajā, ka tā, tas parāda, ka Eiropas iestādes var strādāt iedzīvotāju labā, pat tad, kad ir ļoti sarežģītas sarunas, kad ir iesaistīti milzīgi nauda apjoms, 38% no daudzgadu finanšu schēmas vismaz pirmajā gadā ir KLP. Manai valstī tas ir nākamajos septiņos gados 12 miljārdi eiro lauksaniekiem īrijā. Un visiem jums ir tikpat liela bažas saistībā ar šo budžeta apjomu. Tā kā šī ir arī no politiskā viedokļa svarīga vienošanās, ir bijušas arī grūtības tieši saistībā ar daudzgadu finanšu schēmu, DFS, un daudz kas paliek tā zināmajās kvadrāta iekavās, kur kaut kas vēl ir jālem vēlāk bet tas man apmierina. Lauksaimniekiem šeit klāt, tiem, kas pārstāv lauksaimniecības nozari, mums tagad ir noteiktība saistībā ar opcijām, kā mēs maksāsim lauksaimniekiem, kā mēs viņus atbalstīsim, kā atbalstīsim inovāciju, kā prioritizēsim un atbalstīsim jaunos lauksaimniekus, lai atbalstītu jauno paudzi, kas varēs ražot pārtiku ilgspējīgāk, efektīvāk un produktīvāk nekā tas ir bijis līdz šim. Mēs esam sasnieguši līdzsvaru galvenajos jautājumos starp iestādēm. Piemēram, šī kaplinga, eh, eh, savienošanas pozīcija. Nu, tur mēs eh, tagad apzināmies, kādas ir opcijas. Tirgus atbalsts. Mēs saglabājām virzību uz uh, lauksaimniecības nozara, kas ir orientēta uz tirgu, tā pašā laikā nodrošinot arī drošības tīklus un tirgus intervenci, tad, kad tas ir pamatoti un tad, kad tas ir nepieciešams. Piens, cukurs, vīns. Dažādām valstīm šajās nozarēs ir atšķirīgas prioritāras, dažādas eh, atbalsta sistēmas. Manuprāt, mēs esam panākuši līdzsvaru un viss tam var piekrist. Par saskaņošanas grūtībām Daudz, kas nevis bija iesaistīti kopējās zivsainicības politikas eh, diskusijās, zinu, tā ir Rodus kundze un citi ir iesaistīti. Tas joprojām ir sarežģīts jautājums parlamentam, arī padomei un komisijai, kas ir jāatrisina. Mēs arī turpinam strādāt pie tām. Es vēlos pateikties Luišam Kapalašu Santos, Giovanni Lavija, Mišelam Datēnam, Palo de Castro par eh, paveikto darbu, ko mēs visi kopā paveicām pēdējos mēnešos, nedēļās, dienās, un visiem pārējiem, kas bija iesaistīti, koordinātori, ēnu referenti un citi dažādu politisko grupu pārstāvu, kas ievērojami ieguldīja darbu šajā procesā. Un kā bijušais Eiropas parlamenta deputāts. Parlaments ar tiešām lielu darbu ir nodrošinājis, ka šeit ir parlamenta zīme liekama uz šo reformu. Un es centos nodrošināt to, ka viss notiek kā nepieciešams un tāpat laikā pārstāvu arī eh, iestādi, kas mani pilnvarojas par zaļināšanu. Daudz veidos varbūt šis būtu devējams par vislielāko izmaiņu punktu šajā reformā. Tā tad atkal sarežģīts risinājums. Nu, mēs vēlējāmies vienkāršot visu, bet lai nodrošinātu arī tiešām jūtamu um, labumu videi. Tagad mums ir garantēts salīdzinājums, šis benchmark pirmajā pilārā. Tur ir pilnīgi skaidrs, kas ir jāizdara lauksaimniekiem, lai saņemtu za zaļināšanas maksājumu un nebūtu sankcijas. Un otrajā pilārā tad ir papildus lietas. Tātad eh, atšķirīgas lietas, ko valstis vēlas prioritizēt, ņemot vērā, eh, kāda ir viņa konkrētā situācija un prioritātes. Esmu pārliecināts, ka mēs kolektīvi šobrīd varam aizstāvēt eh, to, ko varētu saukt par saskaņotu, līdzsvarotu KLP reformu, aizsargāsim vidi, bet tāpat laikā pieļausim arī izaugsmi šajā nozarē, laikā, kad visā pasaulē un arī Eiropā ir nepieciešams ilgspējīgi rado, ražot pārtiku. Un tad jautājumu par uh, fondu pārdalīšanu vismaz iekšēji bija ļoti svarīgs jautājums. Uh, uz nodrošināt valstīm iespējas pārdalīt fondus tādā veidā, kas eh, ļautu nodrošināt izaugsmu šajā nozarē, bet arī panākot lielāku taisnīgumu. Kopumā esmu atvieglots un arī apmierināts ar to, ko paveicām janvārī noteikto darba grafiku un esam sasnieguši to, ko cilvēki no mums gaidīja un eh, kam noteikti arī sekoja līdzi. Un nu, noslēgumā paldies eh, Dačēnam Čološam, kurš šajā procesā ir no paša sākuma. Komisijai nav viegli. Viņi bieži vien kā tiesnesis bija starp parlamentu un padomi Bet viņam arī ir skaidra vīzija par to, ko viņš vēlas sasniegt eh, attiecībā uz KLP nākotni. Un uzskatu, ka daudz viņš jau no tā ir panācis. Un es saprotu, ka mēs varēsim izteikties tikai vienu reizi par šo jautājumu. Es vēlos pateikties arī savai komandai. Viņi ir paveikuši lielisku darbu īrijas prezidentūras laikā. Luis jau pieminēja resursi, kas pieejami atsevišķiem individuāliem deputātiem, padara šo procesu, kāds tikko, piemēram, bija trialogā par ļoti sarežģītu. Es atceros, kad sēdēju jūsu vietās, ka kolektīvie resursi tomēr Eiropas parlamentā ir ievērojami. Prezidentūras resursi pārsvarā nāk no īrijas lauksaimniecības ministrijas, viņi brīnišķīgi darbu paveikuši un padarījuši par iespējamu to, kas šobrīd ir sasniegts. Tāpat arī atbalsts no sekretariāta um, Eiropas Savienības padomē bijis ļoti svarīgs. Tā kā vēlreiz paldies visiem parlamentā par jūsu atbalstu un sadarbību, un es ceru, ka mēs visi varēsim sekmīgi prezentēt to, ko es vismaz sauktu par progresīvu reformu kopējā lauksnes politikā un kas noteiks tuvāko nākotni šai nozarē. Grācija. Paldies. Paldies, Saimon. Komisārkungs. Eiropas lauksaimniecības komisāra Dārcēns Čālos. Lūdzu, paldies, Pāvlā. Varbūt pirms nedaudz vairāk nekā trim gadiem šajā pašā parlamenta namā. Mēs sākām publiskas debatas pār kopējās lauksaimniecības eh, politikas reformu. Ir pagājuši trīs gadi, un mēs atkal esam šeit jūsu priekšā. Jūsu, kas esat Eiropas nāciju pārstāvji, lai pabeigtu procesu, kurš tuvojas noslēgumam. Reforma, kas tika iecerēta, un kuras mērķis bija piešķirt Eiropas lauksaimniekiem līdzekļus, lai varētu īstenot viņu uzdevumus attiecībā pret Eiropiešiem. Un domāju, ka šī atvērtība lauksaimniecības politikā pret Eiropas sabiedrību ir iecerēta lauksaimnieku interesēs, jo vēl jau vairāk tāpēc, ka viņu skaits samazinās, viņu darbs kļūst aizvien sarežģītāks, viņu gaidas un cerības uz viņiem liktās aizvien pieaug. Un tāpēc Eiropā domāju, ka viņiem bija visas tiesības izmantot un gaidīt šīs reformas, gaidīt instrumentus, kam ir jābūt darboties spējīgākiem, kas labāk rieģē uz sabiedrības vajadzībām un padarīt šo reformas laiku par viedokļu apmaiņas laiku starp Eiropas sabiedrību un lauksaimniekiem. Eiropas parlamenta deputāta iesaistīšanās šajā procesā kā līdz likumdevējiem ir viens no vistiešākajiem veidiem, kā Eiropas sabiedrība var uh, iesaistīties šīs reformas darbā. Reformēt KLP, kas, manuprāt, ir iezīmēta ar kopsadarbības gāru un Eiropas šī brīža aktualitāti. Eiropā ar 27, drīzumā 28 dalību valstīm mums ir kopīga lauksaimniecības politika, kura pastāv ne jau gadu 50 gadus, un mums ir pienākums ne tikai nodrošināt un piešķirt skaidru pārvaldību praktiski 400 miljardu eiro Eiropas eh, nodokļu maksātāju naudas tūs tuvākajiem septiņiem gadiem. Un tad, kad daudz jautā, ko, kam kalpo Eiropas budžets, tad lūk, šeit jums ir skaidra atbilde uh, lūkam kalpo praktiski 40% no Eiropas Savienības budžeta, bet arī to padarīt veidā un iztenot veidā, kas ir piemērots Eiropas šodienas realitātei. Es domāju, ka mums izdosies panākt to, lai kopējā lauksaimniecības politika, kas ir reformēta, spētu ņemt vērā Eiropas daudzveidību ne tikai teritorijas ziņā un specifikas ziņā, ar visiem elastīguma elementiem, kas ir iestrādāti, bet arī ņemt vērā struktūru, ražošanas un vadlīniju ziņā un arī tās konkrētās katrai vietai piesaistītās specifikas, ko mēs esam piedāvājuši. Reformām tiks Sākotnēji mums brīdināja, ka reforma tiks krietni vien vājināta, bet, manuprāt, tieši piesaistot parlamentu, tas to stiprina tādā veidā labāk nosakot kopīgos mērķus un instrumentus, pielāgojot un koriģējot, lai tie atbilstu konkrētajām gaidām konkrētajās vietās. Mums ir mērķiecīgāka lauksaimniecības politika, kas ir koncentrēta uz tādu lauksaimnieku kategorijām, kuriem ir vajadzīgs atbalsts un ar skaidrāku, taisnīgāku atbalsta sadalījumu. Šī lauksaimniecības politika kļūs zaļāka un tajā pašā laikā orientēta uz lauksaimnieku konkurētspējas stiprināšanu. Tagad, lai uzskaitītu, ko mēs esam varējuši panākt pēc eh, komisijas likumdošanas priekšlikuma un pēc praktiski 50 trilogiem starp padomu komisiju un parlamentu pēdējo mēnešu gaitā. Konkrēti par tiešiem maksājumiem mums ir ārēja konverģence starp dalībvalstīm, iekšēja konverģence, kuram piešķīr elastību un opcijas dalībvalstīm un reģioniem, lai šī taisnīgākā atbalsta sadalīšana varētu ņemt vērā ne tikai teritoriju, bet arī ražošanas tipu specifiku un Eh, saimniecību kategorijas, jo mums ir minimālais konverģences slieksnis, eh, kas nodrošina vismazākos maksājumus, kuru līmenis tuvāko gadu laikā pieaugs, bet arī kas piedāvā zaudējumu ierobežojumu tiem, kuriem ir augstāki maksājumi šobrīd, lai šo maksājumu samazināšanās neietekmētu viņu ekonomisko dzīvotspēju bet arī ar iespējām dalībvalstīm reģionalizēt šos maksājumus, lai varētu ņemt vērā homoģēnās zonas, balstoties uz lauksaimnieciskiem reģionāliem administratīviem kritērijiem. Šis ir tiešā maksājuma konverģences kritērijs, kas varētu tikt piemērots realitātei uz vietas. Es zinu, ka par to ir nobažījušās daudz dalībvalstis. Tāpat arī mēs esam ņēmuši vērā jauno dalībvalstu specifiku, kuras var pārējais periodā paturēt savu specifisko platību maksājumu sistēmu un ar iespēju papildināt šos maksājumus ar nacionālajiem budžetiem, ņemot vērā to, ka tie pagaidām neatbilst Eiropas vidējām, pat ja to maksājumi pieaugs tuvāko mēnešu gadu laikā, tuvinoties Eiropā vidējiem. Mums ir arī aktīvā lauksaimnieka definīcija ar atsevišķu negatīvo izslēgšanas sarakstu dažām kategorijām, kas neatbilst šim jēdzienam. Mums ir iedziens, kas ir atzīts Eiropas līmenī, bet kas dod iespēju dalībvalstīm, iespēju pievienot šim sarakstam citus kritērijus, lai ņemtu vērā valstu vietējo situāciju un kritērijus. Un ārkārtīgi lepojos par to, ka mums ir instruments, kurš konkrēti ir izstrādāts jauno lauksaimnieku interesēs, paredzot eh, tam vietu pirmajā pilārā, uz ko attiec tiešie maksājumi. Mums tagad ir ne tikai lauku attīstības instruments, kurš atbalsta jauno lauksaimnieku darbu sākšanu, bet arī paredz tiešo finanšu palīdzību pirmajos piecos gados pēc darbības uzsākšanas. Parlaments bez kavēšanās atbalstīja šādu komisijas nostāju, un es gribu pateikties padomis un ministru viedumam, kuri pieņēma šo ideju. Es zinu, ka Saimons pats, ja viņam ir bijis vienmēr jāpārstāv, un viņš to ļoti labi darīja. Es runāju par padomas viedokli. Tad, tomēr viņš ir pārliecināts par nepieciešamību atbalstīt jauniešus, un mums izdevās izveidot Eiropas atbalsta schēmu jauniešiem. Tāpat arī konkrētām situācijām mums izdevās paturēt saistītos maksājumus, lai varētu virzīt finanšu atbalstu atsevišķiem sektoriem un reģioniem, lai atbalstītu trauslākos sektorus, kas ir ļoti nozīmīgi atsevišķu reģionu teritoriālajam līdzsvaram. Mums ir tiešo maksājumu zaļināšanas politika 30%, kas ir vislielākā daļa no KLP, tiks virzīti lauksaimniecības praksēm, kas ir ne tikai noturīgas, bet es, kuras saskan ar noturīgas lauksaimniecības ražošanas mērķiem, un esam tos atkārtojis pēdējo gadu mēnešu laikā, uh, mēs esam atraduši tādu zaļināšanas modeli, kas ne, a, ne, a, apgrūtina darbu tiem, kuri ir atraduši veidu, kā apvienot lauksaimniecības e, ražošanas e, kvalitātes un ilg, apjoma un ilglaicības e, jēdzienus, kā arī tiem, kur strādā ne tikai produktīvi, bet arī ilgtspējīgi. Mēs esam arī pielikuši nozīmīgas pūliņas, lai varētu ņemt vērā mazo lauksaimnieku intereses, piešķirtu tiem iespējas piekļūt tirgumu un ņemt vērā patērētāju prasības ar brīvprātīgu schēmu, bet Esmu pārliecināts, ka šī schēma daudzās dalībvalstīs gūs atbalstu, kas at, tā atbalsta mazos lauksaimniekus pirmajā pilārā ar veselu rindu dažādu pasākumu lauka attīstības programmā, lai attīstītu vietējo ražošanu. Tirgus pārvaldības um, regulā gribu sacīt, ka mēs esam varējuši noturēt Eiropas lauksaimniecības eh, tirgus orientāciju, samazinot birokrātijas nastu un kas eh, ir bieži vien ļoti stīva tirgus pārvaldībā. Mēs esam stiprinājuši lauksaimnieku profesionālo organizāciju lomas tirgu pārvaldībā praktiski visās nozerēs ar atsevišķām specifiskām uh, eh, jūtīgām vietām un atzīšu, ka tas notika ar parlamentu atbalstu Mums izdevās stiprināt krīzes pārvaldības mehānismu, kas krīzes, kas ļoti bieži nodara zaudējums lauksaimniekiem, neraugoties uz pareizu viņu darbības eh, pārvaldību. Krīzes gadījumos mēs piedāvājam instrumentus un stiprinam lauksaimnieku kapacitātes pārvaldīt šīs pašas krīzes pašiem un piešķiram iespējas valsts autoritātēm palīdzēt lauksaimniekus, krī, eh, lauksaimniekiem krīzes brīdī. Tāpat arī ar specifiskiem instrumentiem konkrēti piena nozarei, pabeidzot pa, un papildinot piena paketi, par kur tika pieņemts lēmums pirms kāda laika. Mums izdevās arī izve, sagatavot reformu cukura nozarei ņemot vērā tirgus intereses un pabeidzot cukura kvotas saprātīgā laikā. Un visbeidzot, mēs varējām piedāvāt jaunu instrumentu vīnkopības nozarei, lai vīnogulāju platības varētu tikt saglabātas tajā pašā laikā aizsargājot Eiropas vīna kvalitāti. Lauka attīstības programmā ir paredzēts ne tikai vairāk elastīgumu reģioniem, bet mums ir skaidras prioritātes, kuras integrē ne tikai kvalitāti, daudzveidību, ražošanas kapacitāti, kas stiprina inovāciju un pētniecības lomu un mudina lauksaimniekus apvienoties un mudina visus pārējos lauku vides spēlētājus atbalstīt lauku ekonomiku. Tāpat arī, pateicoties Eiropas parlamentam un grozījumiem, kas tika iesniegti, mums būs izdevies izveidot labāku pārvaldību lauksaimniecības politiku, jo uh, šeit ir un ne tikai par nodokļu maksātāju naudas novirzīšanu skaidrām prioritātēm, bet arī mums ir atbildība par šiem līdzekļiem, mums ir pastiprināti instrumenti šajā jomā un instrumenti lauksaimniecības politikai, kas būs caurskatāmāka, vienkāršāka administrācija un lauksaimniekiem. Mēs tagad pabeidzam vienu procesu, un es gribu šajā sakarā pateikties referentiem, ēnu referentiem, es gribu pateikties Paulo, kurš ļoti labi pārvaldīja šo pirmo parlamenta iesaistīšanos koplēmumā par KLP Luišam Manuēlam, kurš bija referents diviem vis, eh, divām vissvarīgākajām regulām šajā reformā un kurš ir pavadījis dienas un naktis pie šī darba, lai varētu maksimāli ņemt vērā Eiropas parlamenta kolēģu uz viņu liktās cerības. Gribu pateikties Mišēlam par viņa ļoti dinamisko un konstruktīvo iesaistīšanos sarunās par uh, regulu, kas, mm, uz kuru cerības eh, tika liktas ļoti lielas un viedokli bija ļoti dažādi. Paldies, Giovanni, eh, par skaidru redzējumu attiecībā uz KLP. Un gribu pateikties eh, Saimonam, jo īrijas prezidentūras vadībā mums izdevās novest līdz galam šo reformu. Un Saimons, kurš ir jauns politiķis, kurus gribētu, kādus gribētu redzēt daudz vairāk Eiropas politiskajā ainavā, un tas bija man liels prieks ar viņu sadarboties, kā arī lieliski iespēja man un KLP. Kad šajā beigu posmā Eiropas prezidējošā valsts bija īrija. Tāpat arī vēlos pateikties uh, līdzstrādniekiem no lauksaimniecības ģenerāla direkcijas un mana kabineta darbiniekiem par to, ka mēs tagad novedam līdz galam procesu, kurš iesākās 2010. gadā, un, bet darbs mums nebeigsies šobrīd, jo ja mums ir piešķirts mandāts reformu pabeigšanai, mēs turpināsim darbu, uztur, turpināsim uzturēt kontaktus un strādāsim, lai šo jautājumu ieviešana atbilstu liktajām gaidām uz kopīgo lauksaimniecības politiku. Paldies! Grazie, grazie anche. Liels paldies par šo ievadu, un tagad es došu vārdu grupu koordinatoriem. Protams, es eh, sagaidu, ka jūs paudīsiet savu politisko viedokli, jo mēs eh, neprasām politisko novērtējumu un balsot mēs varēsim tikai likumdošanas procedūras noslēgumā, kas notiks tad, kad būsim eh, apstiprinājuši finanšu perspektīvu, tad, kad būs likumdošanas teksts. Bet patreiz ir ļoti svarīgi um, dzirdēt, ko jūs par to domājat. Sāksim ar Verdeskungu, pēc tam Lūžu Kaplus Šantus uh, eh, sociāls grupas vārdā un tā tālāk uh, visām politiskajām. Albertes, lūdzu, vārds jums. Jā, vielen dank. Jā, paldies priekšsarētāji, paldies ministru kungam, komisāru kungam, referentiem, kolēģi un kolēģis, dāmas un kungi. Šonedēļ pēc gadiem ilgām sarunām, daudzām uzklausīšanām, sarunām un diskusijām, gan iz 8000 grozījumiem parlamentā, ir izlēmuši kopējas lauksaimniecības politikas reformas likteni. Es vēlos pateikties visiem iesaistītajiem re referentiem, ēnu referentiem, komiteju priekšsēdētājs Simon, jums, jums komisāra kungs, tāpat arī visiem darbiniekiem un darbiniecēm, kas ir paveikuši milzīgu darbu. Rezultāts dod noteiktību plānošanā miljoniem Eiropas iedzīvotāju un viņu ģimenēm attiecībā uz 2014 līdz 2020 gadu. Rezultāts noved arī pie tā, ka ilgspējīgākā ilgspējīgākā nozara pasaulē kļūst vēl ilgspējīgāka, un to es vēlos uzsvērt. Tāpat tiek nodrošināts pusmiljārdam iedzīvotāju augstvērtīgi pārtiks produkti. Kompromiss, kas tiks panākts, nu tie ir kompromisi kas nozīmē atšķirīgu nostāju interešu samierināšanu. 27 dalību valstīs ir atšķirīga šī politika, un es domāju, jūs zināt, cik sarežģīti ir atrast kopīgu nostāju. Kompromiss arī nozīmē to, ka neviens īsti nesaņem simtprocentīgi to, ko vēlējās. Jāatzīst, ka īrijas prezidentūras vadībā un mūsu referentu vadībā, mūsu komitejas priekšsarētāja vadībā, esam nonākuši pie rezultāta, pie, kur, manuprāt, mēs varam sadzīvot. Tikko Eiropas Tautas partijas eh, agri grupām uzklausīju kolēģu viedokļus, un var teikt, ka mēs lielākoties varam sadzīvot ar šiem kompromisiem. Mums ir teiciens, pēc liela negaisa var teikt, ka varēja būt sliktāk. Nu, tā varētu salīdzināt arī situāciju par lauksaimniecību. Mēs varam teikt, ka varēja būt sliktāk un ar rezultātu mēs varam sadzīvot. Eiropas vēsturē nav, manuprāt, bijis gadījums, kur likumdošanas aktam tiek iesniegt gan iz 8000 grozījumu. Un es uzskatu, ka tas ir pozitīvi, ka parlaments tik tiešām ir aktīvi iesaistījies un strādājis ar atbildību, ko mums sniedz Lisabonas līgums. Mēs to esam arī izmantojuši. Tagad runa ir par to, ka īstenošanā mums ir jāpievērš uzmanība, ierobežot birokrātisko slogu. Tas ir nepieciešams, lai šo lauksaimniecības politikas reformu pieņemtu arī pašu lauksaimnieku Un es tad aicinātu visas iesaistītās puses tiešām pievērst uzmanību tam, lai mazinātu pēc iespējas administratīvo slogu. Lauksainiecība ir nākotnes nozare. Tā nodrošinās mums nākotne. Un ja gandrīz 40% no Eiropas Savienības līdzekļiem tiek atvērti, kāpēc tas tā notiek? Es vienmēr atbildu tad uz šādiem jautājumiem, ka ja visi sektori un nozares tiktu regulēti nu, tikai un vienīgi no Briseles, tad eh, visdrīzāk mēs nonāktu pie viena procenta. Šobrīd ir nepieciešams eh, stiprināt nozari, ir ar pasākumiem, lai dotu perspektīvas lauksainiekiem, arī jaunajiem lauksainiekiem. Un komisāra kungs jau arī pareizi norādīja, ka gan pirmajā, gan otrajā pilārā ir daudz perspektīvas tieši jaunajiem lauksainiekiem. Cik daudz no es varu izteikties kolēģu vārdā? Eiropas Tautas partija atbalstīs šo reformu procesu, politiski atbalstīs to, Un arī turpmāk mēs konstruktīvi piedalīsimies procesā. Parlamentā mums ir iespēja arī izmantojot Lisabonas līgumu, var līdzdarboties. Un noslēgumā personīgi piezīme. Sāku savulaik eh, savu darbošanos šai nozarē līdzīgi kā Eiropas lauksaimniecības politika jau 50 gadus atpakaļ. Un man jāsaka, ka ja mēs parūpēsimies par to, ka KLP saņem atbalstu arī no pašiem lauksaimniekiem, un ja ar šo politiku var nodrošināt to, ka tāpat kā pagātnē tā paliek daļa no Eiropas kopējā procesa, tad ar šīm vienošanām, nu, tad mēs arī Eiropā virzīsimies uz priekšu. Mums ir ar Lisabonas līgumu piešķirt atbildību, to mēs arī izmantosim. Paldies visiem, kas līdzdarbojās, un es ceru, ka lauksaniecība Eiropā varēs sadzīvot ar šo iznākumu. Paldies! Grazie, Albert! Paldies, Albert! Lūdzu, Kapurs Santošs! nu jau vairs nekā referents, bet kā eh, sociāldemokrāta koordinators. Paldies, Paulo! Pēc Luksemburgas dienas sociāldemokrātu grupām mēs varējām organizēt īsu diskusiju grupas plenārsēdē un arī lauksaimniecības darba grupā sanāksmi. Šajās sanāksmēs, ņemot vērā kolēģu reakcijas, domāju, ka var sacīt, ka guvām plašu atbalstu šo sarunu noslēgumam formāli mēs izteiksimies attiecīgajā brīdī, bet eh, abu dienu gaitā par šiem jautājumiem domāju, ka eh, eh, reakcija no sociāldemokrātiem ir labvēlīga. Nākošais runātājs Džordžs Lajens no Aldē. Uh, Paldies! Paulo, un es gribētu pateikties arī visiem pārējiem kolēģiem. Un, ja mēs paraugāmies, kāda situācija bija 2010. gadā, kad pirmo reizi sākām apspriest KLP reformu, šķiet tas bija pirms vairākiem gaismas gadiem. Un eh, pirmais ziņojums, ko mēs pieņēmām, un man bija liels gods būt par šī ziņojuma autoru, mēs uzdevām jautājumu. Ņemot vērā tos izaicinājumus, kas izvirzās eh, pieaugot iedzīvotāju skaitam uz planētas un pieprasījumam pēc pārtikas, kā nodrošināt ilgtspējīgu lauksaimniecību, kas ar mazāku resursu apme, apjomu var saražot vairāk pārtikas. Un tas bija galvenais jautājums, kas jāatrisina reformas procesā. Šodien ir jautājums par to, vai šī reforma ir īstenojis šo mērķi, vai KLP eh, centrā tiešām ir eh, šī ilgtspējība. Tas, vai mēs spējam saražot vairāk pārtikas ar mazāk resursiem? Un šķiet atbild varētu būt jā. Eh, citi varētu teikt, ka mēs pārāk fokusējamies uz bioloģisko daudzveidību. Mm bet es domāju, ka mēs esam spēruši pirmo soli, lai nodrošinātu to, ka ražošana ir ilgtspējīga, ka mēs varam pabarot pasauli un izmantot mazāk resursu. Un tas, ka esam uh, atbalstu un maksājumus izveidojuši mērtiecīgākus nozīmē to, ka mēs uh, varam maksāt par tām sabiedriskajām precēm, kas nākotnē tiks saražotas un efektīvāk izmantosim resursus. Un tā kā es īpaši apsveicu tos pasākums, kas veikt pirmajā pīlārā. Uh, Man šķiet, ka pēdējo 200 stundu laikā esmu dzirdējis dažādas viedokļas par trialogu skaitu. Saimons teica, ka bija 42 trialogu, komisārs teica, ka bija gandrīz 50 trialogu. Nu, es domāju, apmēram 46, ja mēs gribam kompromisu. Bet eh, runājot nopietni, man šķiet, ka pēdējo astoņu nedēļu laikā mēs parādījām to, ka koplēmuma procedūra tiešām darbojas. Mēs esam sagatavojuši rezultātu, kas būs pieņemams lauksaimniekiem, un mēs tagad varam pateikt, kas notiks nākotnē un uz kurieni ies nākotnes atbalsta sistēmas lauksaimniecībā. Mēs esam parādījuši virzienu, kurā iesim, tas ir ilgspējīgāk lauksaimniecība. Gribētu pateikties visiem, kas piedalījās šajā procesā par izrādīto profesionālismu un it īpaši bija prieks sastrādāties Rīrijas prezidentūru un komisēju. Un es domāju, mēs kā referenti un ārreferenti varam uh, atzīt to, ka ik reizi, kad mums bija sanāksme, tad bija vismaz 20 konsultanti padomē, tāpat arī komisijai. Mums katram bija tikai divi padomnieki, un tiešām tas ir nesamērīgs spēku līdzsvars, bet, nu, no katrā ziņā es domāju, ka mm, mums jādomā par to, kā strādāt tikpat lielā tempā, kā jūs komisija un padomu. Vienīgā kritika ir par eh, daudzgadu finanšu eh, schēmas sarunu šo kopumu un šī elastības ar pilāriem, eh, iekšējā konverģence, griestu noteikšana. Un man šķiet ļoti, ļoti žēl, ka padome atteicās runāt par šiem jautājumiem, kas ir koplēmumu pieņemšanas jautājumi. Un tiešām žēl par to, jo man šķiet, ka bīstamība pastāv tajā, ka padome cenšas atņemt mums tās pilnvaras, kas mums ir piešķirtas ar koplēmumu pieņemšanas procedūras eh, ieviešanu. Tā kā par to man ir ļoti žēl. Un man šķiet, ka uh, tas ir gan spļāviens sejā mums attiecībā uz koplēmu pieņemšanas procedūru, gan spļāviens sejā Lisabons līgumam. Bet, neraugoties uz to, es gribētu visiem pateikties un apsveikt visus par šo darbu, kas ir paveikts pēdējos trijos gados. Es gribu uzteikt visus darbiniekus, arī mans darbiniekus un arī visu institūciju darbiniekus par izrādīto profesionālismu. Paldies! Paldies, Čorč! Tālāk došu vārdu Džimam Niklsonam, lūdzu. So penso, chi vuole? Martin, Martin Ožling, a nome dei... Martin, zaļo grupas vārdā. Jā, paldies. Es vēlos sākt ar to, ka pateikšu paldies visiem kolēģiem, kur mēs ilgi parlamentā cīnījāmies pie kompromisiem, pēc tam arī sarunu procesā ar komisāru kungu, prezidī, prezidentūras pārstāvjiem un beidzot tad eh, atzīmēt arī šo sadarbības garu. Un mēs tiešām varējām vienā acu līmenī, ja tā var apzīmēt, varējām runāt, jo to arī prasa Lisabons līgums, un mēs kā parlaments to beidzot izmantojām. Politiskajā grupā mēs vēl neesam noslēguši savas diskusijas. Es pats vērtēju šo iznākumu pozitīvi ar tām iespējām, ko mēs šobrīd devām jo ir arī iespēja šo zaļināšanu labi izmantot. To, kā tas praksē izskatīsies, vai, tas, vai šī zaļināšana tiešām e, ir tikai tāds e, dekoratīvs elements, ja tas tiešām kaut ko arī sasniedz, to varēsim spriest vēlāk pie īstenošanas. Bet tiešām 30% maksājumu vidas aspektiem pirmajā pilārā tas ir ievērojami. Nu, tas jāvērtē arī diferencēti. Uh, Sākumā bija šie 5%, kas tika pieminēti, pēc tam pēc septiņi vienosimies. Nu, to es varu vērtēt kā panākumu. Tāpat arī par eh, diversifikāciju. Tur tiešām eh, nezinu, vai tas tiešām kaut ko dos realitātei. Tālāk eh, pie zālāja. Nu, tur ir manuprāt, panāks tas, ko mēs, eh, vērt, eh, ko mēs vēlējāmies un eh, pietiekam arī aizsargājām klimatu. Tam var būt pozitīva ietekme publiski līdzekļi publiskiem mērķiem. Tas kā virsaks varētu būt šai reformai priekš mums. Un man tas jāpasaka skaidri. Tas var būt tikai sākums darbam pareizajā virzienā, tam ir jāturpinās, un mums ir jāekoloģizē lauksaimniecība, ja tā varētu teikt. Manuprāt, uzskatu, ka pie līdzekļu pārdalīšanas esam panākuši saprātīgu iznākumu. Pie iekšējās konverģences, nu, pilnībā pietiekam tas nav. Var sanākt, ka perioda beigās vēsturiskie maksājumi joprojām tiek izmantot e, kā pamats. Nu, tur vajadzēja lielāks pārmaiņas panākt. Diemžēl ar pašreizējo eh, padomus nostāju tas nebija īstenojams. Nu, jāskatās, vai to nevar pātrināt. Ārējā konverģence dalību valstīm ir eh, tiešām redzams. Es domāju, ka mēs esam spēruši solis priekšu un tās valstis, kas varbūt ir tālāk nekā citas, nu vismaz ir soli paspērušas pārējo valstu izlīdzināšanas virzienā. Uh, pie šiem eh, savienotajiem maksājumiem, eh, nu, jāsaka, ka 2% to mēs varam ņemt kā pamatu. Tas vēl, protams, ir jāīsteno, bet arī tas ir solis pareizajā virzienā. Vismaz virzienā uz mazāku atkarību no importu. Diemžēl neesam varējuši saistoši panākt to, ka tiek sniegts lielāks atbalsts mazajiem lauksaimniekiem. To mēs esam atstājuši dalību valsts ziņā. Vai šie maksājumi tiek sadalīti no augšas uz, lejas, uz leju, un lai būtu vajadzēts lielāks atbalsts tieši no Eiropas līmeņa. Nu, es aicinātu dalību valstis vairāk atbalstīt mazos lauksaimnieks, jo nevar būt tā, ka mēs kā parlaments kas aicināja noteikti griestus, beigās nevaram par to runāt, jo padomu paziņo, ka viņiem nav mandāta. Griezt noteikšana arī tajā apmērā, kā tā šobrīd eh, ir noteikta, un tas ir kā sākums. Mums kā zaļajiem šī griezt noteikšana eh, ir ļoti svarīga. Un tam ir jābūt arī ar eh, taustām rezultātu beigās. Manuprāt, mēs esam diezgan daudz sasnieguši otrajā pīlārā. Uh, Un tas tikai parāda to, ka mēs varam arī noteikti atbalstīt šos panākto vienošanos, un arī 30% tiek sasaistīti ar vides aspektiem. Eiropai tas ir labs signāls, ka arī otrajā pilārā mēs lielu uzmanību vēršam vides aspektiem, kur mēs neesam apmierināti. Sadalījums starp līdzekļiem starp pirmo un otro pilāru, nu tas ilgtermiņā jārisina. Ir Šeit eh, diezgan lielā mērā ir, vismaz manā dalību valstī, daudz kas tiks ņēmts no otrā pīlāra, nu tas varbūt nepriecē tik ļoti. Un es neapspriestu principā parlamentam nebūtu pieņemams tas, ka notiek kaut kāda iekšējo darījumu slēgšana un tr pirms trīs nedēļām tikai uzzinām, kāds tad ir faktiskais līdzekļu sadalījums. Tirgus organizācija, nu to mēs kritiski vērtējam. Mēs bijām sagaidījuši kaut ko vairāk. Sadzīvot mēs ar rezultātu varam. Piena nozarē, piemēram, mēs esam absolūti neapmierināti, ka na nav izdevies panākt tādu regulējumu, kas uh, būtu kā risinājums kvotu sistēmai. Uh, šobrīd mēs neko nevarējām šai mehānismā īsti izmainīt. Es ceru, ka komisija turēs vārdu un septembrī tiešām būs konference, kurā tiks risināts šis temats, ir īpaši piensaimniecībā. Tas ir ļoti nepieciešams. Žēl, ka Dantēna kunga grozījumi neguva atbalstu, bet diskusija par šo jautājumu, mūsuprāt, nav beigusies. Par Lavija kungu ziņojumu Es kā sekmīgi vērtēju to, ka zaļināšanas maksājumu un pamatmaksājumu beigās ir sasaistīti. Zaļināšana nav brīvprātīga, un tas ir labi, ka tā ir, jo citādi mēs būtu neusticami. Un to mēs varam atbalstīt. Varbūt ne visu ziņojumu kopumā, bet vismaz šo daļu mēs atbalstam. Es arī teikšu, ka tas viss protams, ir atkarīgs no iznākuma sarunām par daudzgadu finanšu schēmu. Ja tur nav vienošanās, tad daudzi kompromisi, kurus esam spējuši panākt, nu vismaz paliek nenodrošināti. Un kamēr tas nav atrisināts, tas stiprina tikai parlamentā mandātu šīm sarunām, ka mums nav jāsamierinās ar visu. Un tad mums tiešām ir iespēja paust savu viedokli. Tas tāds īsts ieskats mūsu skatījumā. Un cerams, ka mums vēl būs vēl līdz balsošanai pietiekams iespējas e, iedziļināties atsevišķos kompromisos. Paldies! Grazie, Mārtiņ! E ora la parola sta Paldies, Mārtiņ! Un tagad Džims Nikolsons lūdzu. Jā, paldies, priekšsēdētāji! Man šķiet, ka e, šis ir bijis viens no ilgākajiem sarunu procesiem, ko mums izdevies novērot, un e, tas tiešām Es domāju, ka ne Eiropā nav neviens lauksaimnieks, kurš šodien atviegloti neuzelpo un brīnās, par ko tas viss bija. Man šķiet, ka jautājums, ko viņi sev uzdos, tiešām tāds arī būs. Kas tas bija? Uh, Kas attiecās uz mūsu grupu, tad mums diemžēl nav izdevies uh, plašāk konsultēties ar visu grupu, tādēļ paudīšu tikai savu provizorisko viedokli, bet kas attiecās uz lauko attīstību un horizontālo regulējumu, mēs to atbalstam. Tiešie maksājumi, tur joprojām vēl daudz lēmumu jāpieņem, pirms mēs varēsim paust savu pozīciju par to, un man šķiet, ka es varu teikt, ka mēs būsim pret uh, vienoto kopīgo tirgus organizācijas mehānismu, bet es domāju, ka referentām tas nav nekas jauns, jo jūs ļoti labi zināt, kāda ir ir mana pozīcija šajā jautājumā jau no paša sākuma. Man šķiet, ka šis process ilgajās stundās, ko pavadījām kopā, eh, ļāva mums sākt respektēt eh, vienam otru viedokli, lai mēs varbūt arī šim viedoklim nepiekritām. Un man šķiet, ka vismaz man eh, šī pieredze bija tiešām uh, ļoti noderīga kā tāds arī mācīšanās process. Un noslēgumā gribētu pateikt arī dažas personiskas piezīmes, bet gribētu izmantot šo iespēju un izteikt īpašu pateicību padomēji, tev, Saimon, un Dārsējam arī par atbalstu, sadarbību un profesionālismu, ko jūs abi izrādījāt. Es gribētu uzteikt arī padomes sarunvedējiem, kuri garajās sarunu stundās vienmēr uh, bija profesionāli, izpalīdzīgi, un man jāsaka, ka es nevaru jūs vien pietiekami augstu novērtēt, un Saimon noteikti baunas tev, uh, kad atgriezīsies īrijā. Un, jā, nu, Katrā ziņā es uh, gaidu iespēju, kad varēšu pateikties saviem darbiniekiem, jo jāceras, ka mazajās politiskajās grupās mēs tiešām maksimāli izstiepām savus spējas un resursus, lai visu izdarītu laicīgi, tīpaši Luksemburgā, bet mums tas izdevās. Nu, paldies Dievam, netika piemērot darba laika direktīvu tam visam, un mēs darījām visu, lai šo procesu īstenotu. Nu, gribu tiešām pateikties saviem darbiniekiem. Es vaicāju sev, vai tas uzlabos eh, kāda lauksaimnieka dzīve Eiropā, un atbildi ir nē. Es vaicāju sev, vai tas samazinās birokrātiju? Atbildi ir nē. Vai tagad lauksaimniekiem būs vieglāk nodrošināt šo drošo pārtiks piegādi? Nē. Vai tagad situācija ir uzlabojusies? Nē. Un lauksaimniekiem la būs jādara daudz vairāk par mazāku samaksu. Līdz ar to Es domāju, lauksaimnieki prasīs, ko mēs esam darījuši šos pēdējos četrus gadus, bet tādi nu mēs esam. Un ko es varētu teikt lauksaimniekiem Eiropā, es viņiem teikšu tā, jums būs vajadzīgs lielāks atbalsts no tirgus, nekā tas ir bijis iepriekš, bet nepaļaujieties uz KLP nākotnē, tā jūs neatbalstīs. Tas būs tirgus uz ko jums būs jāraugās un jāmeklē atbalsts. Gribētu izmantot šo iespēju, un tā kā es nāku no Ziemeļīrijas, un mans akcents noteikti man nodod, eh, es mūžīgi cīnos ar komisiju un tās amatpersonām par mūsu īpašo problēmu Ziemeļīrijā, un es runāju ar komisāru nākot uz šo sanāksmu pēcpusdienu, un viņš man pārliecināja, ka viņš ar saviem darbiniekiem kopā ar mani strādās pie tā, lai atrisinātu mūsu Ziemeļīrijas problēmu un tad mēs meklēsim risinājumu, kas visiem ir pieejams un pieņemams, un par to es gribu pateikties komisāram un ar nepacietību gaidu iespēju strādāt ar komisāru kopā pie šī risinājuma. Vēl dažas personiskas piezīmes. Tam nav nekāda sakara ar to, ka es esmu grupas koordinators, bet man uh, Es esmu šīs komitejas visilglaicīgākais loceklis. Es esmu šeit bijis vēl ilgu laiku pirms pārējiem deputātiem. Un, uh, Jā, es atceros uh, eh, Fišleru un Fišelu Bolu, un es esmu redzējis visu, visas reformas, visas izmaiņas. Un, kad es ierados šeit, mums bija lielopu gaļas kalni un viss kaut kas cits. Vai šodien situācija uzlabojusies? Saku jā. Mēs esam tālu ceļu nogājuši, un nekad nevajag aizmirst, cik tālu mēs esam pagājuši uz priekšu KLP salīdzinājumā ar to, kas bija un kas ir tagad. Dažreiz mēs jūtamies vainīgi par to, ko esam izdarījuši, bet es pagātnē šādos gadījumos esmu redzējis situācijas, kad mēs parlamentārieši stāvam malā un mums nav ko teikt. Tādēļ es šo situāciju uzskatu par ļoti pozitīvu un labu soli uz priekšu, un šī ir pirmā reize, kad mēs šajā parlamentā, kā šīs komitejas locekļi, esam pateikuši savu vārdu, esam devuši savu ieguldījumu un esam ietekmējuši to, kāda izskatīsies nākotne nākamajos desmit vai septiņos gados. Un Jā, varbūt mēs visi pilnībā neesam apmierināti ar šo procesu, un mēs nu, daudz gribētu daudz ko vairāk vai mazāk, bet es šodien jūtos daudz labāk nekā es esmu jūtos, jūties iepriekš, kad eh, tika runāts par KLP reformu, jo šoreiz man ir bijusi iespēja uh, pateikt savu vārdu un dot savu pienesumu. Uh, un dot iespēju caur šo komiteju paust viedokli. Un es domāju, šī ir bijusi mums visiem iespēja mācīties no mūsu kļūdām, jo mēs pieļāvām kļūdas, un mēs no tām mācīsimies. Un tie, kas strādās pie nākamās reformas, atcerēsies, ka šis solis ir bijis tiešām ļoti, ļoti izšķirošs. Paldies! Adesso io... Paldies, Džim! Es neredz FD koordinatora Agno, u, bet Žan Kārlo, ko tas ir lā. Došu vārdu viņam iespēju paust savas grupas viedokli. Paldies, gribu pateikties par paveikto darbu šo mēnešu e, gadu garumā, Es eh, domāju, ka rezultāts ir redzams visiem tiem, it īpaši tiem, kuri piedalījās šajā darbā. Pie sarunu noslēgumā eh, man bija jautājums, vai Luksemburgas etaps būtu formalitāte, vai tas tik tiešām eh, palīdzēs mainīt lauksemnieku nākotni, bet tad es konstatēju, ka neviens ne otrs, jo grīn, zaļināšana ir pārgājusi no stīvas nostājas uz daudz elastīgāku. Zaļināšana ir vēlama, tomēr tā ir jāpiemēro dabiskākā veidā. Tālāk jautājums, kas um, arī mani vieš rūktu pēc garšu, tie ir lauksemnieki, kas varat izmantot saistīto uh, atbalsta maksājumus. Mums sākotnēji bija pretējais mūsu mandātā. Varbūt šogad laikā daudzas kļūdas ir tikušas pieļautas no dalību valstu puses, bet neaizmirsīsim, ka katrai valstī ir savs raksturoģums un nevar visu vienādi piemērot visām valstīm. Domāju, ka šim jautājumam bija jāpaliek dal, dalību valstu kompetencē. Šī izvēle un izvēle pār uh, eh, zaļināšanu tā attieksies uz noteiktiem lauksemniekiem. Mēs nevaram atgriezties mājās un teikt, ka neesam e, panākuši vienošanos kādu līgumu panta dēļ, bet ir tiesa, ka mums ir vēl jāstrādā, lai izveidotu tādu KLP, kas ir tuvāka Eiropas lauksemniekiem, neaizmirstot e, daudzveidību un vienotību. Kā sacīja Nikolsona kungs, domāju, ka tas dos iespēju uzlabot nākamo KLP un varbūt pat nākošo līgumu. Žankārlo, paldies! Tālāk goē e grupu vārdā Rubika. Un tad. Es būšu lakonisks. Es daudzam piekrītu, ko kolēģi teica Daudz mēs esam apsprieduši un izdiskutējuši un nākuši pie slēdziena, kad, nu, ko varam, to varam, ko nevaram, to nevaram. Esam meklējuši kompromisus. Vieni varbūt mani un manu grupu apmierina, citi neapmierina. Un šodien man liekas, ka mēs tā kā kādu uzvaru svinām, tik skaistas jaukas runas, bet faktiski visu to, ko mēs esam izdarījuši, vērties paši zemnieki. Par daudz ko viņi nebūs tādā sajūsmā, kā mēs esam sajūsmā. Mēs kā politiķi esam sajūsmā, ja esam raduši kādu kompromisu, bet tas vēl nenozīmē, ka tas būs arī tāds pieņemams un visiem atbalstams zemniekiem. Grupas vārdā es varu teikt, ka kopumā politisko virzību mēs atbalstam, bet tomēr ir par maz vēl vērst uzmanību uz eh, tirgus iespēju izlīdzināšanu, kaut vai runāju par tiem pašiem tiešmaksājumiem vēl paliks nevienlīdzība. Runājot par e, jauno zemnieku un, un, un vecāku zemnieku arī atbalstu, ir daudz jautājumu, par kuriem kolēģi runāja. Es par tiem vairāk arī neizteikšos. Es tiešām ļoti augstu vērtēju sarunu dalībnieku mm, e, profesionālismu, visus mūsu referentus, mm, padomus pārstāvis Čalasu kungu, Mūsu Kastro kunga es esmu piedalījies un klausies vairākos eh, kompromisu meklējumos. Tas ir smags un grūts darbs. Un es domāju, ka visi kopā mēs tomēr saprotam, ko vajag, bet ne visu un nevienmēr varam izdarīt tajā laikā, kad tas ir visvairāk vajadzīgs. Es gribētu mums visiem novēlēt un kopā ar mums arī visiem zemniekiem, nu, lai tas nākotnes redzējums, kādu mēs redzam no šeienes, realizētos arī viņu praktiskai darbībā. Tad tam visam būs vērtība. Ja nē, tad velti mēs te runājam un spriežam 50 vai 42 tie kompromisi meklējumi sēdes ir bijušas velti. Mēs skaitam stundas, kuras esam pavadījuši meklējot kompromisu. Dzīve rādīs, cik ir pareizi. Bet arī no mums pašiem ir atkarīgs, kā mēs to visu tālāk spēsim dzīvē realizēt. Paldies! Bene, kolēģi. Kolēģi, esam pabeiguši klausīt koordinators un ar lielu prieku konstatēju, ka lielais vairākums no politiskajām grupām ir paudis atbalstu šie, šai vienošanai. Mēs esam um, esam uzklausījuši referents, referents un kolēģis, kur lūdzu vārdu, protams, uh, Mums ir 50 gandrīz minūtes mūsu rīcībā vēl, lai mēs varētu šajā sanāksmē dot kolēģiem iespēju izteikties. Kolēģi Magines, paldies priekšsādātā, vai jūs varat precizēt manu runas laiku? Mēs varam, mēs varam par to vienoties. Paldies priekšsādātāji. Pirmkārt, gribu pateikties kolēģiem jums. Domāju, ka ceri, tas, kas Uh, izskan telpas aizmuguriem, liek domāt, ka viss notika ļoti jauks sarunu laikā, bet sarunas bija ļoti stingras, un mums tomēr izdevās eh, novest darbu līdz galam, komisārs uh, smaida šobrīd, taču tas, ko mēs esam sasnieguši, pie tā smagi strādāja politiķi, uh, ministri un it īpaši tie, kuri strādā, eh, eh, kuri strādā aizkadrā un kuriem mums vajag pateikties par darbu. Tāpat arī es gribu sacīt, ka eh, tas, kas nepastāvēja iepriekšējā reformā, bija Twitters. Twitters ir sevi apliecinājis Un vaļsirdīgi runājot, es citēju, vide ir briesmās lauksaimniecības eh, vienošanās dēļ. Tas nav tiesa. Mēs eh, apzināmies, ka šī reforma atbalstīs vidi, mēs esam piesaistījuši maksājums vidi draudzīgākais sniegumam un ir cilvēkiem, par to jāpārdomā, redzēsim, kas notiks tālāk. Mums ir ļoti solidārs skatījums uz šīs progres, reformas progresu, bet um, ministrs Kovenijs jau to norādīja ievadrunā, ka eh, šī reforma nozīmē liels pārmaiņas politikā un tā ir nozīmīga videi un lauksaimniekiem vienlaicīgi un ilglaicīgums ir pašā centrā visam, ko mēs darām. Par jaunajiem lauksaimniekiem gribu sacīt, ka esam gandarīti par rezultātu. Mēs atbalstījām komisiju un īpaši esmu gandarīta, ka padome un komisija atbalstīja e, maksājuma iniciatīvu. Pilnīgi noteikti, ka mēs atbalstam jaunos lauksaimniekus. E, Un kopumā par tiešajiem maksājumiem mēs eh, vaļsirdīgi lūdzam lauksaimniekiem padarīt vairāk ar mazāk maksājumu. Mums ir jādomā par tiešiem atbalstiem, bet tas vēl ir jādara citu dienu, un mēs pie tā atgriezīsimies mūsu diskusijās rudenī. Ko tirgus var dot lauksaimniecībai? Bet par pūliņiem, par koplēmumu, kas mums bija šeit pilnīgi kaut kas jauns. E, šī, e, šajā procesā mēs esam daudz ko iemācījušies un mēs to varēsim iestrādāt nākošajā etapā, ja tāds pienāks. Un esmu runājusi ar īru lauksemniekiem, ar citiem lauksemniekiem Eiropā, kuri uzskata, ka šodienas vienošanās ir pozitīva. Un domāju, ka dalību valstīm būs jāīsteno savu lomu, un mēs esam ar nodrošinātu budžetu, mēs esam lēmuši par noturīgumu, un tas sniegs savu devumu lauksaimniekiem eh, vidēji, un to mēs visu varam kopumā apsveikt. Grazie, Mairēda. Paldies, Mairēda. Iraši Garsija, Peresa, pēc tam Brita Reimers. Paldies priekšsēdētāji. Domāju, ka sākotnēji jāsāk uzstāšanās, tāpat kā pāriem kolēģiem, sakot paldies visai darba grupai tehniskajai, gan parlamentā, gan tiem, kur strādāja mūsu birojos, pateikties eh, referentiem, Dantēnam, kurš strādā pie KTO, un man bija tas prieks sadarboties ar viņu šeit. Gribu pateikties īpaši eh, manam sociālistu partijas biedram Luiškā Pulaš Santošam, eh, kuram vajadzēja veikt ļoti sarežģītu uzdevumu, saskaņojot atšķirīgās nostājas, bet kam izdevās beidzot panākt uh, un grozīt sākotnējo komisijas priekšlikumu, eh, kurai, mūsuprāt, bija jātiek uzlabotai. Domāju, ka mēs šeit visi apliecināsim mūsu gandarījumu un ir skaidrs, kā galīgais rezultāts. Šim darbam, šiem trilogiem būs labvēlīgs un Tas palīdzēs samazināt negatīvo ietekmi atsevišķās nozarēs, kas sākotnēji eh, tika eh, nopietni ietekmēti un domāju, ka sākotnēji visi var būt tā. Gan arī taču vēl aizvien ir svarīgi jautājumi, kas ir jāatrisina. Vēl aizvien ir nopietnas lauksaimniecības un lopkopības nozares. Eh, E, kurās būs grūti uzsākt šo reformu, un mums ir jāturpina strādāt, lai e, ietekme nebūtu negatīva, būtu minimāli negatīva, un mums ir jāpalīdz uzturēt mūsu teritoriju, lauksaimniecības, e, lopkopības aktivitāti. Mēs runājam šeit par Eiropas lauku nākotni, kas šī lauku vidi saskars šobrīd ar nopietnām grūtībām, un vēl aizvien pastāv uh, jautājumi, kas ir jāatrisina līdz galam dalībvalstīm, un tāpēc mums ir jārisina šobrīd uz galda esošie jautājumi. Noslēgumā jautājums par budžetu, kā jau esam atkārtojuši vairāk kārt. Šis, um, šī vienošanās nevar nonākt galīgajā balsojumā, kamēr nav izlemta finanšu perspektīva. Un šajā sakarā gribu norādīt prasību padomēji pabeigt darbu pie svarīgiem jautājumiem, lai parlaments varētu eh, pabeigt darbu pie finanšu perspektīvas, jo šobrīd situācija daudziem no mums nav pieņemama. Paldies! Paldies! Irače un tagad Brita Reimers un pēc tam Elizabete Kostingēra. Brita lūdzu. Jā, paldies. Es arī vēlētos sākt ar to, ka pateikšu paldies par šo milzīgo darbu apjomu, ko viņi ir paveikuši Ehm, mēs, manuprāt, pie šīs reformas esam pilnībā ignorējuši likumdošanas aktus par darba laiku. Tāpat arī paldies Dantēna kungam, kurš vienmēr bija gatavs mani uzklausīt, ņemt vērā pat, ja mēs eh, reti bijām viensprātis, bet tas piedar pie politiskā procesa. Tāpat arī vēlētos īpaši pateikties tulkiem, uzskatu, ka lauksaimniecības jomā mums ir tik daudz bijis uh, darīšana ar ļoti tehniskām lietām, ka tas mūs ir tuvu vaiprātam novedis. Bet, kā saka, labs nāk ar gaidīšanu. Mēs ļoti ilgi esam diskutējuši, domājuši par šo reformu, spējuši apvienot dažādas intereses, bet beigās rodas sajūta, ka sasteigti tomēr kaut kā pieņēmām tos lēmumus beigās un īsti nepanācām to, ko gribējām. Katram tomēr ir vēl arī sajūta ne tikai, ka viss ir pozitīvi, bet ka tomēr kaut kas īsti nav tā, nav tik pozitīvi, kā būtu varējis būt. Tas varbūt parāda arī to, ka mums arī turpmāk ir Jā, jāsaprot, kāds ir šis koplēmuma process, eh, kāds ir mūsu spējas, mūsu kapacitāte tikt ar to galā. Un mums ir arī jādomā par to, eh, kā mēs varam sistemātiskāk risināt eh, šīs lietas saistībā ar iesaistīšanos jau agrākā stadijā pirms šī trialogu uzsākšanas. Pie tirgus kopējās organizācijas mums, nu, šonadēļ eh, mēs neesam visi klāt, mums ir eh, ārējā, ārējās darbības nedēļa. Līdz ar to mēs vēl tikai mierīgi Strasbūrā nākamnedēļ to apspriedīsim, tad arī izdarīsim secinājumus, kāds, kā varam vērtēt situāciju. Šobrīd var tikai konstatēt, ka palēnām atmostamies no ziemas miega Un vairāk priecājamies šobrīd par to, ka būs e, vasaras atvinājuma laiks un esam diezgan noguruši. Un cik nu bija tās enerģijas, tik arī bija, tik ieguldījām saprātīgi lēmumu un vienošanās panākšanā. Nu, vai e, gala rezultāts būtu pietiekami labs, to mēs vēl tikai redzēsim kas tā tur galā sanās, kad dalība valstis e, pieliks savu roku. Un kā mums Vācijā, federālā zemē, teikšana ir tikai, ne tikai centrālajā līmenī, bet arī federālām zemēm ir savs sakāmais. Kas tur gala rezultātā nu, aizies līdz lauksainiekiem, tas būs ļoti atšķirīgi, es domāju. Nu, tā kā varētu teikt, ka iespējams eh, mēs esam radījuši pat vairāk birokrātijas nekā līdz šim, un nebūs brīnums, ja cilvēki nebūs apmierināti. Paldies! Paldies, tālāk Kersinger kundze. Paldies, priekšsarētāji. Es arī vēlos sākt ar to, ka pasaku paldies saviem darbiniekiem, tāpat arī politiskās grupas eh, darbiniekiem, kas tiešām ir lielisku darbu paveikuši. Mēs tiešām bijām izsmēluši praktiski visus resursus. Ir pāris lietas, kuras es vēlētos izcelt, eh, kas tiešām ir labs sasniegums. Mēs tiešām ļoti lēnām virzoja, virzījāmies uz vides programmu un bioloģisko programmu tādus līdzsvarošanu, jo ļaunākais, ko mēs būtu varējuši izdarīt, ja, ir tas, ka ja mēs e, ņemtu un šīs sekmīgās e, sevi pierādījušās programmas atmestu. Uh, un nebūtu skati, eh, saskatījuši iespēju tās sekmīgi turpināt. Tāpēc tas, manuprāt, ir ļoti uh, svarīgs solis, par kuru varam lepoties. Cik tas viss būs praktiski īstenojams, to jau rādīs tikai nākotne. Kas mums noteikti nav izdevies, ir vienkāršot lauksanicības politiku. Šodien jau mēģināju žurnālistiem izskaidrot ekvivalences principu, bet arī mums vēl politiskajā grupā būs nepieciešams papildus darbs, lai ar visu to tikt galā, apstrādāt to. Nu, vēlējos sacīt, ka ļoti daudz, kas e, tika jau panākts. E, bioloģiskās lauksainiecības jautājums ir ļoti svarīgs priekš patērētājiem un nodrošināt e, šo attīstību ar atsevišķu pāntu, tas man varbūt ir ļoti labs pamats uh, Tā, mēs, protams, apzināmies, ka galu galā daudz kas būs atkarīgs no finanšu skaitļiem. Un, un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai valstu un valdību eh, vadītājiem parāds, parādītu savu atbildību par šo jomu un nodrošinātu atbilstošu finansējumu. Mani priecēja tas, ka mēs varējām pamainīt un uzlabot komisijas priekšlikumu uh, Nevis tad palielinot birokrātiju, bet šur un tur mums izdevās šo to vienkāršot. Un lauku attīstība ir viena no šīm jomām, jaunie lauksaimnieki, darbības uzsākšana, investīciju pasākumu un līdzīgs joms. Tie ir jautājumi, kur mums ir izdevies eh, šo to izveidot, kas mūsu lauksaimniekiem nākotnē noteikti palīdzēs. Uh, riska apdrošināšanas jautājums, ienākumu stabilizēšanas instruments. Nu, tur man godīgi jāsaka, ka es ceru, ka tas tiešām nākotnē funkcionēs. Mēs speram soļus uz nezināmas zemes šajā jautājumā, tur zinām riski jāuzņemās. Un tur daudz kas būs atkarīgs e, no tā, kā komisija un dalību valstis to, šos instrumentus respektīvi īstenos. Man pašai grūti gāja reformas daļu par eh, attālinātiem un eh, tiešām apdraudētiem reģioniem. Šiem sensitīvs jautājums, eh, ja mēs nepievēršam tam pienācīgu uzmanību, tad mēs vienkārši neuzņemamies atbildību, kas mums būtu jāuzņemās. Mums ir šīs reformas jāīsteno īpaši ņemot vērā trūkumus, kas ir šajos attālajos un apdraudētos reģionos. Par kalnu apvidiem arī tos es vēlētos izcelt. Tiešām bija svarīgi tas, ka mēs eh, nenosakām gala, eh, gala šos griestus un kopējā lauksaimniecības politikā mums tas arī skaidri jānodrošina arī nākotnē. Protams, ka katrām dalību valstīm ir savas atšķirības, savas īpatnības, un lauka attīstībā tas arī ir īpaši jāņem vērā. Kvalitātes pasākumi ir ļoti svarīgi, tā, tāpat kopumā varētu teikt, ka lauka attīstības jomā mums daudz kas izdevās panākt, Bet, nu, kā jau es arī sacīju, liela daļa ir atkarīga no iznākuma sarunām par daudzgadu finanšu schēmu. Un liels paldies sarunvedējiem, Luis, par milzīgo pacietību darbā ar mani ņemt eh, vērā vis, visdažādākās interešu punktus, un to es visu bijis gatavs uzklausīt. Manuprāt, mēs esam labi sadarbojušies. Paldies par to. Paldies, eh, Elizabete. Nākošais Solimičaks. Arī es gribētu pievienoties tiem pateicības vārdiem eh, mūsu partneriem, eh, kā arī priekšsēdētājiem Lavijas kungām un visiem darbiniekiem, kas mūs atbalstīja gan no padomas, gan no komisijas, kuri eh, kā eksperti sagatavoja mums dažādas argumentus un tā tālāk. Tā kā sadarbība bija tiešām ļoti laba. Gribētu pasvītrot, ka man KLP politika ir jauna, reforma ir jauna reforma. Tajā pat laikā man ir svarīgi, ka e, šī reforma dod mums iespējas izmainīt Eiropas lauksaimniecību un e, mēs varējām ietekmēt tāds jautājums kā vidas aizsardzība, zaļināšana. Tās ir programmas, kas, kam ir jābūt e, labi ieviestām, un tās nedrīkst darboties pret lauksaimnieku interesēm. Gribētu vērst jūs uzmanību uz to, ka. Uh, mm, es nepiekrītu tiem, kuri saka, ka šī KLP reforma nav vienkāršojusi šo politiku. Nē, tā ir vienkāršojusi to. Gribētu vērst jūs uzmanību uz to, ka mēs jaunajā politikā esam iestrādājuši daudzgadu ieguldījums un atbalstu, kas eh, paredz arī administratīvo izmaksu samazināšanu un esam paredzējuši veselu rindu pasākumu, kas eh, sniedz atbalstu, lauksaimniekiem un uh, svarīgi ir arī, lai mēs eh, nākotnē raudzītos, kā palīdzēt lauksaimniekiem šīs reformas īstenošanā un eh, jāraugās uz to, lai šī eh, kontrola nebūtu ierobežojuša un, un, un tāda, kas soda, bet drīzāk, lai tā šī administrācija nodrošinātu sadarbību ar lauksaimniekiem šajās kontrolas jomās. Tāpat laikā noslēgumā gribētu vērst uzmanību uz aspektu, ka mums nav izdevies sasniegt. Un es saprotu, ka mēs šeit nevarējām to ietekmēt šajā komisijā, bet tas ir saistīts ar to, ko dara padome un dalībvalsts. Tas, um, es redzu, ka visiem lauksaimniekiem nebūs vienāda situācija attiecībā uz tiešajiem maksājumiem un būs lielā šķirība starp vecajām jaunajām dalībvalstīm. Es ļoti ceru, ka nākotnē tas mainīsies un tajā pat laikā mēs redzam, ka šajā jaunajā finanšu perspektīvā tiks samazināt līdzekļu asignējumu otrajā pīlārā. O, piemēram, Polijai tas nozīmē 26% samazinājumu un mums ir ļoti svarīgs, teiksim, šīs lauksaimniecības programmas, vīdes programmas, jauno lauksaimnieku atbalstu atbalsta programmas, eh, pasākumi, kas ir saistīti ar modernizāciju un publisko pakāpojumu pieejamību. Tā ir ļoti liela problēma, eh, ja viena ceturtā daļa no līdzekļiem tiek eh, nogrieztas, un citās dalību valstīs situācija ir ļoti līdzīga. Šī ir situācija, kad ko, Eiropas komisijai ir iespēja un arī saistības un pienākums sadarboties ar dalību valstīm, eh, lai eh, šo reformu īstenotu, neaizmirstot eh, tos mērķus, par kuriem mēs šeit runājām, un lai tie tiktu realizētu. Tas ir, lai palielinātu lauksaimniecisko ražošanu Eiropā, pārtiks ražošanu Eiropā un notrošinātu vides aizsardzību. Uh, un radītu jaunas darba vietas laukos un lai uzlabotu kvalitāti. Un šeit iet runa par akreditāciju un dažādu citu instrumentu īstenošanu. Šeit Eiropas komisijas loma ir milzīga, kā arī, protams, dalībvalsts loma ir liela. Paldies! Adesso abbiamo Sandra Calniete e poi Eiknut. Tagad Sandra Kalniete un Ekenshauts priekšsēdētāja kungs godātais priekšsēdētāja kungs ministra kungs komisāra kungs! Eh, vispirms es vēlos pateikties eh, visiem ziņotājiem līdziņotājiem un parlamenta sekretariāta darbiniekiem par milzīgo darbu kas šajā sasniegumā ir ieguldīts eh, es jūtu arī gandarījumu ka man ir bijusi iespēja šajā procesā piedalīties un būtiski ietekmēt viedokli par tiešmaksājumu izlīdzināšanu kas baltijas valstu zemniekiem ir vissvarīgākais jautājums. tajā pašā laikā es vēlos uzdot jautājumu kā um, ministra kungam tā komisāra kungam uh, kas notiks tālāk ar tiem trim jautājumiem kas ir atstāti uh, daudzpusējā um, uh, multiannual uh, budgetary framework, daudzpusējā budžeta izlemšanai. Kurš pieņems šo lēmumu pēc tam, kad tas būs nonācis uz padomas galda? Jo pēc Lisabonas līguma loģikas iznāk, ka faktiski parlaments attiecībā uz šiem jautājumiem ir izslēgts no lemšanas. Un man tas ne nešķiet pareizi, jo pirmkārt tas rada precedentu, kas tiks atkārtots arī vēlāk, un otrkārt es vēlētos arī saņemt apliecinājumu, ka tas, par ko parlaments savā mandātā ir vienojies attiecībā uz ārējo konverģenci ļoti nopietni tiks ņemts vērā. Paldies! Grazie, Sandra, vi prego. Paldies, Sandra. Kolēģi, lūdzu, ievērot atvēlēto runas laiku, tieši tāpat, kā to Sandra darīja, un tagad Haikauts un pēc tam Bovē. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Sākšu ar horizontālo regulu, jo es biju ēnu referents no zaļajiem un gribētu pateikties Giovanni Lavija par sadarbību. Kā jūs zināt, zaļie balsoja pret regulu plenārsēdē. Bet changes... Ņemot vērā izmaiņas, ko mēs redzam un uzlabošanos no mūsu perspektīvas, ja tīpaši, ja mēs redzam mm, sankcijas, kas pārsniedz 30% to zaļošanas, tas ir mūsu prāt svarīgi. Mēs redzam un paredzam iespēju, ka varētu balsot pār Tomēr mums ir nepieciešama skaidra politiska eh, deklarācija par ūdens pesticīdu direktīvu, kā šie jautājumi tiek risināti, bet vismaz mēs redzam kādu uzlabošanos. Viena no lielākajām diskusijām mūsu grupā ir par tiešiem maksājumiem, un šeit ir skaidrs, ka pār um, maksājuma grieztiem, mēs esam nemierā. Divi būtiskākie jautājumi zaļajiem ir tas, cik efektīvi ir pasākumi. Reālais zaļināšanai, jo, protams, ir ļoti labi, ka ir zaļināšana un vārdi, bet ko tas nozīmē darbos? Vai tie būs er, efektīvi un par to skaidrības nav? Un arī kāda ir atšķirība starp uh, to, par ko mēs esam eh, vienojušies tagad, kāds ir status quo. Tas ir svarīgi mums zaļajiem. Mums ir jāizvērtē visu, kas ir iekļauts tiešies maksājumos, pirms mēs kā zaļie izdarām, pieņemam lēmumu par tiešiem maksājumiem. Tas ir skaidrs, jo beigās zaļināšanai ir jābūt vairāk nekā tukšiem vārdiem. Tam tas nozīmē, ka lauksaimniecība Eiropā ir jāveido citā veidā. Paldies! Un Žozē Bovē nākošais runātājs, pēc tam Mato. Paldies. Paužu nožēlu, ka padomas pārstāvja nav šajā sēžu zālē, kad es uzstājos, es ceru, ka kāds izstāstīs viņam manis teikto. Gribēju teikt, ka šobrīd esmu bēdīgs, ņemot vērā visu dosie attīstību, kopš tas tika prezentēts, e, iesniegts. Šis projekts manā izpratnē ir zaudējis eh, lielāko jēgu, un es tajā neredzu vairs to dzīvības spēku, kas tajā tika iepūsts 2011. gadā. Es tagad neatgriezīšos pie dažādiem konkrētiem projektiem, bet gribu konkrēti sacīt šodien, ka 2000. Pirmkārt, kad 2003. gadā notika eh, KLP liberalizācija, eh, kad Fišera Boila uh, sagrāva visus raž, eh, visu, kas bija paredzēts eh, pārvaldībai, un šobrīd tas, kas ir mūsu priekšā, tā nav ne parlamenta, ne komisijas vaina, bet padomas vaina, ka tagad mēs mēģinam renacionalizēt re lauksaimniecības politiku, un mēs uh, to padarām pār Eiropas projektu, vai tas attiektos uz griez, maksājumu grieztiem, uz zaļināšanu. Tie, tie vienmēr ir pasākumi pa valstī, vairāk nav kopīgo vadlīniju. Bet sākot darbā eh, strādāt politikā, tad, kad mēs redzam, ka grieztu maksājumi pazūd, ka degresivitāte uh, E, iestājās, bet, ka tad, kad mēs redzam, ka monokultūras varēs tur, tikt turpināts 80% platību, šobrīd esmu par to bēdīgs, bet saistībā ar to dos jē, ko iesāka Mišels Dantēns par e, vienoto KTO, Šorīt izskanēja pēdējie renacionalizācijas šāvieni no eh, komisijas puses par 43.3 pantu. Un tas ietekmē būtiskus ekonomikas lēmumus. Parlaments tika noraidīts eh, pēc padomes draudiem, eh, kura sacīja, ka ja 43.3 Eh, eh, punkts tiks skatīts ar parlamentu, tad padome atsakās. Es nepieļauju, eh, nepieļaušu, ka dalība valstis tādā veidā liedz parlamentam vienlīdzīgu lēmumu pieņemšanu. Es ceru, ka mēs varēsim virzīties uz priekšu. Parlaments ir iegūst savu vietu trilogā pa šo laiku, bet šodien padome to mēģina, mēģina to noraidīt un mazināt tā lomu. Bene, grazie. Paldies, Jose. Nākošais Mado un pēc tam Ester Delange. Paldies, priekšsēdētāji. Tik tiešām nekad visiem izpatikt nevar. Kolēģis Bovē ir bēdīgs, es atkal esmu priecīgs. Un E, publiski gribu apsveikt e, komisāru, ministru Kovinīku, komisāru Čolašu. E, domāju, ka un mūsu lauksaimniecības komitejas priekšstētājs pārstāv vislabākajā veidā savas institūcijas. Mēs varam iegūt šeit daudz. Es varu iedomāties, kā viņi jūtās šodien pirms dažām nedēļām. Uh, kā viņi jutās, kad mēs nonācām eh, pie politiskas vienošanās eh, lauks eh, zivsaimniecības komitejā. Tas ir izdarīts un esmu pārliecināts, ka šī ir laimīga diena jums visiem, bet ehm, domāju arī ka šis no, šī ceļš uz šo vienošanos nebija viegli. Spānijā mums bija izskanēja lielas cīņas, lai stāvētu Spānijas lauksaimniecības nozaru, runājot par iekšējo konverģenci, par starptautiskajām palīdzībām, par te, izlīdzinātiem maksājumiem. Mēs esam gandarīti par to, ka tādīs nozarēs, kam vajadzīga palīdzība, turpinās saņemt to, un tas nozares, kurās nav vajadzīga palīdzība, nepelnīti to nesaņems. Gribu apsveikt e, elastīgumu zaļināšanas e, sakarā. Mēs vienmēr esam aizstāvējuši to, ka e, Eiks, Eiropas lauksaimnieki ir ar visaugstākajiem vidas aizsardzības standartiem un nevar izslēgt pastāvīgos sējumus no zaļināšanas programmām ir nozīmīgi. Tāpat arī mums ir izdevies eh, izvairīties no drastiskiem atbalsta maksājumu samazinājumiem. Vēlos sacīt, ka kopumā šī politiskā vienošanās, mēs to apsveicam un esam par to gandarīti. Paldies, un tagad nākošais runātājs Dauce kundze pēc eh, viņas girlingas. Thank you. Jā, paldies, priekšsēdētāji kungs. Vēlos izteikt atzinību par jūsu darbu reformu procesā, tāpat arī atzinīgi vārda Čološ kungam, ministram Kopnijam. Lielākā daļa lauksanieku ziemeļ īrijā, manā vēlēšana apgabalā, cīnoties ar nelabvēlīgiem laika apstākļiem, sarežģītu situāciju tirgu, viņi vēlas zināt pilnīgi skaidri, kāda ir tu, nā, viņu nākotne tuvākajos gados, ko tas nozīmēs viņu uz, uzņēmēt darbībai. Un viņi visdrīzāk vēlējās no šīs komitejas uh, saņemt kādu ka, taustām rezultātu un saprast, kāda būs šī nākotne, jo, bu, diemžēl, būtiskākie elementi daudzgadu finanšu schēmās ietvaros uh, nevar tikt apspriest. Vismaz parlaments par to nevar spriest, par to vēl jāpanāk vienošanās. Tā kā īsti skatīties uz to, kas notiks nākotnē, nevaram šobrīd. Lielākā daļa lauksanieku Ziemeļīrijā vēlas vienkāršošanu attiecībā uz milzīgo birokrātijas apmēru. Ar šo vienošanos tas īsti netiek nodrošināts. Un visdrīzāk viņi apdraud vēl vairāk iespēju, ka pret viņiem tiks piemērotas sankcijas. Uh, Mums ir nepieciešams nodrošināt mūsu ekonomikas izaugsmu. Šobrīd situācija ir ļoti smaga, liels bezdarbs, sam samazinājums ekonomikas apmēros un lauksainicības e, nozare ir ļoti svarīga. Dažas no lietām ir atzinīgi vērtējams šajā panāktajā vienošanās, bet esmu nobažījusies par aktīvā lauksaimnieka jautājumu un kā tas īsti būs attiecināms uz mūsu īpašo si eh, sistēmu, kas ir spēkā Ziemeļīrijā. Jā, mums ir ļoti ierobežots negatīvs saraksts, bet eh, ar to nepietiek, lai nodrošinātu, ka maksājumu saņems tieši tie, kas uzņemas risku un ražo pārtiku ar tiem līdzekļiem, ko viņi saņem no nodokļu maksātājiem. Uh, Uzskatu, ka ir ļoti nepieciešama lielāka skaidrība šajā jautājumā. Atzinīgi vērtēju pasākums jauniem lauksemniekiem, atzinīgi vērtēju pašu ideju, nezinu, vai tā ir realitāte vai nē, bet kā nu, būs arī reģionalizēšana šai politikai. Magines kundze runāja par eh, šo tūlīties reaģēšanas nepieciešamību lauksaimnieki īrijā, Anglijā, Skotijā un Ziemeļīrijā var būt pārliecināti, ka viņu valdības var nodrošināt maksājumu griestus eh, atbilstoši viņu vajadzībām. Nu, cerams, ka tas tā arī būs. Vēlos atsaukties situāciju arī piensaimniecības nozarē. Šī ir ļoti būtiski, būtiska daļa no lauksainicības nozars Ziemeļīrijā. Saskaroties ar situāciju, kur notiek eh, kvotu deregulācija sākot ar 2015. gadu, vienīgā atbilde ir šī gada septembrī paredzēta augsta līmeņa konference. Mums tiešām nepieciešami tirgus intervences pasākumi, kas ir ļoti svarīgi un neļaus mums atkrist atpakaļ uh, 2008.9. gada zemajā līmenī. Lauksaimnieki nav nobažījušies par procesiem, kas notiek saistībā ar sarunām. Viņi vēlas tādu politisko procesu, kas sniegs rezultātus. Vai viņi to saņēma šodien? Nu, domāju, ka vēl ir par agru, lai varētu to vērtēt. Gaidu, kā tas viss tiks īstenots. Un kad varēsim balsot plenārsēdē, lai pabeigtu likumdošanas procesu. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Gerlings kundze, pēc tam Jēgers kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Protams, ka man tāpat kā citiem ir atzinīgi vārti, vārdi sakāmi par šo procesu. Kovnīkungs sacīja, ka viņš atzinīgi to vērtē, tāpēc, ka tas uh, rada tiešām eh, tādu noteiktību, bet kur tad ir tā noteiktība, ja tik daudz kas nav zināms, par tik daudz ko vēl ir jālemj. Bet līdzīgi kā citi, arī man ir jādodas pie lauksainiekiem savā dalību valstī un jāskaidro, kas notiks, jo viņiem taču tikko teica, ka viss tagad ir skaidrs, bet vienīgais, kas ir skaidrs, ka viņi zaudēs jau no pirmās dienas 30% no maksājumiem, ja viņi neīstenos zaļināšanas pasākumus, kas būs vai varbūt arī nebūs piemērot viņu situācijai, un pēc pāris gadiem viņi saņems kā sankciju papildus šiem 30% zaudējumam, ja viņi nebūs to īstenojuši. It īpaši izmantojot otro pilāru. Nu, nezinu, vai daudz dalību valsts, īpaši manējā, nu, kur tā saņems atbalstu. Ja jūs esat otrā pilāra tabulas apakšā, nu tad nezinu, vai tā situācija ir tik pozitīva, kā daudz te domā. T e, man īsti nepatīk e, tirgus kopīgās organizācijas e, reg regulējums. Tas viss prasa milzīgu birokrātisko slogu, bet mēs taču centāmies ar pēdējām reformām tieši virzīties prom no uh, administratīvās logu palenināšanas. Mums tā vietā būtu jāmeklē iespējas vienkāršot to visu. Un noslēgumā neviens to īsti nav pateicis, bet manuprāt, ir svarīgi to pateikt. Ir tiešām jānožēlo, ka parlaments ir zaudējis eh, savu uh, sākotnējo apgalvojumu par pilnīgu caurskatāmību šajā procesā. Tas viss ir pazudis un tas tik tiešām ir nožēlojami. Paldies, Elizabete Jēgle tālāk, pēc tam Sikierska kundze. Jā, paldies priekšsēdētāji. Komisārkungs, ministra kungs, atceroties mūsu pirmās debatas šeit kopā ar eh, Lauksaimniecības komiteju, Tur varēja teikt, ka bija milzīga atšķirības starp mūsu nostājām, un es varu teikt tagad lielu paldies visiem, kas ir nodrošinājuši to, ka esam spējuši panākt kopīgu viedokli, un konsultējos ar eh, kolēģiem, un lielākā daļa bija par šo panākto vienošanos. Un, protams, ka par daudz ko vēl ir jāturpina sarunas un Mišels Dantēna kā referenta lietā Vācija, protams, nevar visam piekrist, bet neskatoties uz to, mēs esam atraduši kompromisu, par kuru esmu pārliecināta, ka mēs neesam eh, pazaudējuši no, no mūsu skatu punktā ekonomiskus eh, aspektus un esam spējuši par spīti atšķirīgiem viedokļiem virzīt uz priekšu Eiropas intereses. Un jautājums e, par, par balsošanu. Nu, diemžēl mēs nevaram šobrīd balsot un to visu apstiprināt, jo nekas jau nav beidzies. Bet mums ir dots uzdevums, un tas mums arī ļoti nopietni jāuzņem, jāuztver. Visiem dot noteiktību, skaidrību par to, kā tad īsti būs ar finanšu skaitļiem. Mani interesē tas, kāds ir konkrētais laika plāns, šis kalendārs, lai, lai mēs varētu sasniegt labu un atbilstošu rezultātu. Paldies, Sikers kundze. Zadovolenie i trochę optimizmu, który jest. Jā, es e, tiešām apbrīnoju to optimismu, kas e, ir šajā zālē. Jā, jo, protams, sasniegts ir e, daudz, bet man šķiet, ka prieks ir arī par to, ka mēs tuvojamies viena etapa noslēgumam. Nu, ko varēja izdarīt vairāk un labāk? Protams, daudz, bet budžets ir tāds, kāds tas ir. Mm, un, un budžetu Eh, sagatavoja Eiropadome. Un iet runa par 40 miljārdu samazinājumu saistībā ar to uh, nav iespējams realizēt veselu rindu mērķu. Uh, un atsevišķām dalību valstīm, piemēram, otrajā pīlārā, finansējums ir samazinājies par vairāk nekā 30%. Un, jā, es saprotu, ir krīze un tā tālāk. Bet Eh, vai mēs esam padomājuši, kāda ir lauksaimnieku po pozīcija tirgū? Mēs samazinām intervences pasākums, tas ir skaidrs, bet mēs ierosinām arī uh, palielināt lauksaimnieka līdzdalību vienotā kopīgā tirgus organizācija ve, ve, mehānismu īstenošanā. Es domāju, tas ir ļoti, ļoti svarīgi, lai nodrošinātu stabilitāti. Uh, kas attiecās uz ienākumu palielināšanu un konkurētspējas palielināšanu. Šķiet, to nav izdevies uh, paveikt. Un es domāju, ka tas ir skaidri jāpasaka. Un visbeidzot, nevajadzētu aizmirst, ka ko mums ir jānodrošina uh, šī uh, kohēzijas politikas īstenošana arī lauksaimniet, eh, eh, mm, eh, laukos. Un Es domāju, ka ļoti svarīgām elementām kopējā lauksainicijas politikā ir jābūt šim atbalstam un konverģencei, ja mēs runājam par tirgus atvēršanu, jo mēs mums ir jādomā tiešām par kohēzijas politiku un tās instrumentu izmantošanu lauksaimnieku situācijas uzlabošanai. Paldies! Haiverts un pēc tam Palsenkungs. Paldies, priekšsēdētāji! Tāpat kā iepriekšējie runātāji, arī es gribētu pateikties uh, kolēģiem un uh, sarunvedējiem par uh, šo smago darbu, kas tika paveikts tīpaši pēdējo mēnešu laikā. Un tīpaši es gribētu uzteikt īrijas prezidentūru, jūs, ministra kungs, un jūsu komandu. Un es zinu, ka jūs esat ļoti profesionāli un jūs esat tiešām ar pilnu atdevu strādājuši pie šī jautājuma. Un, uh, Es saprotu, ka mēs darbojāmies eh, nepazīstamos svešos ūdeņos, piemērojot Lisabonas līgumu, bet es domāju, ka visi izdarīja mm, savu darbu maksimāli profesionāli, bet kas attiecās uz jauno pilnvaru sadalījumu atbilstoši Lisabonas līgumam, es saprotu, ka daudz kas ir jāmācās un ir nepieciešams arī izmaiņas. Mēs parlamentā eh, sākām ar apmēram 8000 grozījumu plus um, grozījumi parlamenta um, plenārsesijās un balsošanas. Jā, es noteikti atbalstu to, ka mm, mums vajadzētu padomāt par vienlīdzīgāku spēku sadalījumu un izlīdzinājumu uh, gan mūsu frontē, gan arī komisijā un padomē, lai, nebūtu, lai šis spēku samērs būtu vienlīdzīgāks. Un, uh, Es domāju, ka mums ir jāpadomā par to, kā darīsim to visu nākotnē, kad atkal sēdīsimies pie sarunu galdu par KLP reformu. Tāpat arī nav pieņemams tas, ka KLP centrālie jautājumi joprojām paliek neatrisināti, jo mums noteikti ir jārunā par tiem jautājumiem un aspektiem, kas ietekmē KLP Tāpat es saprotu, ka nav iespējams eh, pilnā mērā pārstāvēt um, ehm, lauksaimnieka intereses, bet mums ir zināms pienākums pret mūsu vēlētājiem šos jautājumus atrisināt, un ir svarīgi, lai tie, kas nepiedalās sarunu procesā, tiktu pilnā mērā informēti par to, kas notiek sarunās. Tālāk par neatrisinātiem jautājumiem. Es atbalstu elastību, kas tiek nodrošināta dalībvalstīm. Tas nozīmē, ka patreiz ir jāsāk debatas dalībvalstīs par to, kā interpretēt un īstenot šo jauno KLP. Un man šķiet, ka šī debašu daļa ir tikpat svarīga lauksaimniekiem, kā tas, kas notika nu pat. Es uh, atbalstu to, ka ir jāvienkāršo sistēma, kas attiecas uz attālinātajiem reģioniem, un man ir prieks, ka šāds lēmums ir pieņemts. Un tāpat kā citi, es arī apsveicu tos pasākumus, kas ir pieņemti attiecībā uz jaunajiem lauksaimniekiem. Varbūt mēs varētu padomāt, ka šis priekšlikums varētu būt visperspektīvākais visā šajās debatēs. Un visbeidzot, es gribētu precizējumu par to, Kas tiek domāts ar tirgus nevienlīdzības likvidēšanu vai līdzsvara nodrošināšanu? un uh, vai elastības pasākumiem vajadzētu atspoguļot šos pasākumus, kā arī ražojošajiem lauksaimniekiem par pasākumiem attiecībā uz uh, šiem lauksaimniekiem. Es ļoti ceru, ka mums ir izdevies samazināt birokrātiju, kas eh, bija šo debašu centrālais punkts. Un es domāju, ka komisijai un dalību valstīm vēl būs daudz jāstrādā pie šīs reformas īstenošanas. Paldies, Palsāns Kondz, lūdzu. Un pēc tam Ulriks Radus. Tak, er ordförande, og jag skulle vilja... Paldies, priekšsēdētāji. Arī es gribu pateikties visiem, kuri piedalījās šajās debatēs, šajā darbā. Gribu pateikties mūsu ierēģiem, kas sevi labi parādīja. Rezultāts ir pozitīvs. Un e, lauksienicības darba grupa, kurā es strādāju, vienmēr strādāja konstruktīvā garā, visā sarunu garā. Domēr. Mm mēs varam apsveikt eh, paveikto labo darbu, tomēr pietrūkst vienas detaļas. Mums bija jāiet eh, daudz tālāk. Mēs nesakām visu, kas būtu bijis jāmaina, jo dažkārt man ir tāds iespējas, ka Lisabonas līgums nav pilnībā ticis piemērots. Valstu valdības eh, vadītājs senāca kopā, sapulcējies aiz slēgtām durvīm, noteica budžeta griestus un mums visiem kopā jānorāda šis teksts, ka kur nav budžeta griezt. Mums vajadzētu apspriest. Šeit nav runa tikai par lauksaimniecību parlamentā. Šeit ir runa par Eiropas Savienības nākotni, par pilsoņu uzticību, par demokrātijas trūkumu, par sistēmu. Un es domāju, ka tas jau ir nopietni ministri komis. Es varu to tikai atkārtot vēlreiz Eiropas parlaments ir labi pastrādājis. Tas ir tiesa, neraugoties uz hausu, kāds bija vērojams procesa sākumā. Paldies! Paldies! Paldies. Jā, paldies priekšsarētāji. Es arī vēlos pateikties pirmkārt, ka jau mūsu sarunu vedējiem tā tāda Davida cīņa ar Goliātu vai otrādi. Domāju, ka mūsu sarunu vedēja komanda pierādījusi, ka Dāvids uzvar tā vai tā. Salīdzinot spēku samēru abās pusēs, mēs tad izskatāmies nesamērīgi, un tur tiešām jāsaka milzīgi paldies. Pirms trim gadiem nosakot mērķus jaunajai reformai, man prātā bija lauksainiecību vairāk ekoloģisku padarīt, konkurētspējīgāku padarīt un pa panākt to, lai lauksamniecību cilvēki cienītu. Ne tikai modernizēt, bet arī attīstīt tradicionālo lauksaimniecību, lai panāktu pārtikas preces, kuras varam atļauties un kas ir kvalitatīvas. Mēs vēlamies samazināt birokrātiju Par to mēs saņemam arī liels līdzekļus, bet es uzskatu, ka tas ir arī pamatoti. Tāpēc mums ir nepieciešams rast ātru risinājumu daudzgadu finanšu schēmā, lauksaimniekiem un arī vadītājiem ir skaidri jāzina, kāda izskatīsies nākotne. Mēs daudz ko nezinām. Mēs absolūti nezinām, kā nākotnē tiks sadalīti šie līdzekļi. Mēs nezinām, kāda būs līdzfinansēšanas likmes. Mēs nezinām, kā notiks līdzekļu pārcelšana starp pirmo un otro pīlāru un kā notiks, kāda konkrēti būs griezti noteikti un citas svarīgas lietas. Man ir grūti to salīdzināt ar to, ko es sagaidīju no patiesām reformām. Ja padome nepieņēms koplēmumu būtību nākotnē, nekas vienkāršāks nekļūs. Un man ir grūti iedomāties ka situāciju, ka mēs nākotnē viens otru eh, sūdzēsim Eiropas kopienu tiesā un ka beigās tas viss arī tiks noraidīts. Es labprātāk būtu redzējusi ilgspējīgu, funkcionējošu lauksaimniecību. Dažās jomās tas ir panākts, citās nē. Bet demokrātija vienmēr ir kompromiss, un tagad atliek tikai izvērtēt, vai mērķi ir sasniegti vai nē. Un Vācijas delegācijā mēs par to vēl runāsim, bet personīgi varu sacīt, ka esam pavēruši durvis, lai vairāk ekoloģiskāku padarīt lauksainiecību. Un varam kopā ar lauksainiekiem arī daudz ko panākt. Un ja pēc septiņiem gadiem atkal reformu veidosim, tad ceru, ka nevienam neienāks prātā nākotnē šīs pavērtās durvis aizcirst. Paldies, Pačakovs kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Acīm redzami, mēs esam paveikuši lielu darbu un uh, mums tagad ir dokuments, kas ir daudz, daudz labāks nekā tas, ar ko sākām darbu. Eh, izlabot sākotnējo komisijas eh, priekšlikumu, es domāju, gan priekšsēdētājām, gan referentiem, eh, bija tiešām ļoti darbs, kas nes gandarījumu. Tajā pat laikā gribu arī pastāstīt par to, kas mūs sarūktināja šī procesa beigās. Vajadzētu atcerēties, ka mēs pabeidzām šo darbu pie KLP, kas nākotnē būs diskriminējoša politika. Arī tālāk KLP e, būs diferenciācija starp jaunajām dalībvalstīm un vecajām dalībvalstīm. Vecajām dalībvalstīm būs vairāk atbalsta, jaunajām mazāk. Un paradoxāli ir tas, ka bagātie dabūs vairāk, bet nabadzīgie dabūs vēl mazāk. Nu, mēs nevaram tam piekrist. Mēs nevaram piekrist šādai situācijai. Un Šāda diskriminācija Eiropas Savienībā ir fakts, un mums um, maz ir izdevies, ko izdarīt šajā sakarā. Šī diskriminācija turpinās. Otra lieta ir tas, ka šī politika ir pārāk koncentrēta uz eh, dabas aizsardzību. Zaļināšana, jā, protams, tā ir skaista ideja un laba doma, bet Tas nozīmē, ka mēs mazāk saražo, saražosim, bet vairāk importēsim. Es nezinu, varbūt šeit uh, lielāku lomu spēlēja zaļie lobby vai arī uh, tirgotāji, tas ir importētāji lobby. Tāpat arī ģēmo eh, eh, šie grozījumi neguva atbalstu, eh, bet mēs redzam, ka ir daudz pseido lauksaimniecības, liela mēroga, intensīva lauksaimniecība, kas piesārņo vidi un gribētu teikt, ka es piekrītu Kastro kungam. Es nezinu, ko es pateikšu polijas tabakas audzētājiem. Tūkstošiem lauksainieku paliks bez atbalsta, nodarbojoties ar to, kas ir viņu izdzīvošanas pamats. Man būs grūti pateikt viņiem nākotnē, jums nekā nebūs. Un, uh, Um, nezinu, vai viņi brauks uz īriju pie Maginesas kundzes uh, vai citur, kur tie būs cilvēkam būs jāmeklē cita nodarbošanās iespēja, jo viņiem alternatīvas nav. Viņa situācija patiešām ir ļoti grūta. Un uh, es nezinu, kāda ir situācija Itālijā, piemēram, vai citās dalību valstīs, uh, kur šie paši lauksaimnieki saņems atbalstu. Un Apmierinājums var būt tikai daļējs tajos dažos jautājumos, bet, kā es teicu, ir jārunā par to, ka šī politika ir diskriminējoša. Un tajā pat laikā, protams, gribētu pateikties par sadarbību un par to, ko mums izdevās vismaz sasniegt un izlabot. Paldies! Paldies! Un tagad došu vārdu Kaļinovska kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Mūsu laiks ir gandrīz jau izsmelts, eh, bet eh, jā, zaļināšana gandrīz ir kļuvusi par KLP atslēgu vārdu, bet man ir prieks redzēt, ka eh, šis rezultāts ir saprātīgs. Jo tāpat kā mans draugs no zaļo grupas, es uzskatu, ka ir būtiska atšķirība starp uh, tādu politiku kā, piemēram, ekonomikas politika vai vienotā tirgus e, e, īstenošana e, Eiropas Savienībā un lauksaimniecības politika. Padomājiet, cik tas būtu neprātīgi aicināt realizēt tos pašus zaļināšanas pasākums dalību valstī, kurai nav nekā cita kā uh, lauki. Un to, tā, tā dalība valstī prasīt uh, tos pašus pasākums realizēt, kurā ir gandrīz tikai ezeri. Tādēļ es labāk apsveicu šo izlīdzsvaroto iznākumu, kas mums ir attiecībā uz zaļināšanu. Paldies! Liels paldies! Un tagad Kaļinovska kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Tā kā, kā jau lauksaimnieks, es arī atkārtos to, ko teica Niklsona kungs, teikt, ka būtu labi, e, jā, ka mēs redzam, ka mums ir mazāk naudas, bet vairāk pienākumu. Un tāpat kā vairākums šajā zālē, e, man ir žēl, ka mums nav objektīvu kritēriju attiecībā uz tiešajiem maksājumiem un attiecībā uz konverģents, kur joprojām um, Mm, svarīgi būs eh, šie vēsturiskie mm, dati un vēsturiskie rādītāji. Mēs redzam, atkal valda nevienlīdzība un netaisnība. Šīs reformas galvenais mērķis bija leģitimizācija. Bet mēs redzām, ka 40% maksājumi aiziet zaļināšanai. Uh, Un nevis 25, bet 30% no otrā pīlāra ir jānovirza uh, eh, vidas programmām. Tas nozīmē, ka ir jāmaina vispār nosaukums. Kopīgā lauksaimniecības politika ir vēsture. Tagad tai ir jābūt uh, kopīgai vides un lauksaimniecības politikai. Tas tad nozīmē lielāku leģitimizāciju. Man ir viens jautājums, man nav skaidrs. Šie papildus 2% ražošanas. Eh, um, um, tāds lauksaimniecības atbalstīšanai, kas audzē ar obaltumvielām bagāts proteīnu bagātus uh, augus. Uh, vai mēs nevarētu to sasaistīt ar uh, proekoloģiskiem pasākumiem, jo tur arī ir līdzīgi pasākumi, vai tam ir kaut kāds sakars ar to? Paldies! Ok, kolēģi! Dargie kolēģi! runātāji ir izteikušies un noslēgumā gribu sacīt, ka mums ir plašs politisks atbalsts eh, tām darbam, ko ir paveikusi saruna grupa. Pārdomājot par skaitļiem, domāju, ka šī vienošanās ir plašāka nekā tā, kas bija rodama sarunu mandātā. Tas ir lieliski un tas apmierina referentēm, referentus, priekšsēdētāju, eh, komisiju, eh, padomu un visu, kas ir pie šī darba strādājuši. Mēs varam būt gandarīti, ka politiskā vienošanās gūst atbalstu un ceru, ka mēs varēsim pabeigt darbu pie DFS, lai nākotnē varētu pāriet uh, pie oficiāla balsojuma lauksaimniecības komitē un pabeigt darbu plenārsēdē, darbie kolēģi. Paldies! Es eh, paziņoju šo ārkārtas eh, lauksaimniecības komitejas sēdi pār pabeigtu un tagad tie, kuri nestrādā ne. Eh, Gribu pateikties visiem, kas bija klāt taiskaitā lauksainicijas kooperatīvu pārstāvjiem, eh, darbiniekiem, un pēc 5 minūšu pārtraukuma būs preses konferences. Paldies vēlreiz visiem!